Herzlichen Dank, ich danke für. Sisnēs, paldies. Paldies par mīlestības izrādīšanu. Ich bedanke mich für deine netten Worte, dass du mich. Pateicos tev par eh, taviem labajiem vārdiem, ka tu šodien man nosauc par draugu un ka tu nerunāji man pretī, bet tikai netieši runāji pretī. Labi. Mums ir tenoks ziņojums, kolēģis tenoks. Vai jums vēl ir kaut kas sakāms, kas nāktu jums par labu? Paldies, priekšsādātāji. Eh, es neatkārtošu to, ko es jau teicu vakar, bet eh, galvenais klupšanas sakmens. Nu, bija 13. kompromiss, kaut arī ar pārējiem kompromisiem pro problēmu nebija. Un uh, tas uh, attiecās uz Somalilendu sadzīšanu par valsti. Šeit ir jāatzīst, ka bija viedokļu dalīšanās un daži te runāja par procedūras noteikumiem. Tautas partijai 13. grozījums patika, viņi to apsprieda ar komitejas ģenerālsekretāru. Uh, Mēs balsosim par visiem grozījumiem, un tad būs eh, dalīts balsojums par eh, Danžāna grozījumu, ja es nekļūdos. Tur būs jābalso par atsaucas uz Somalilendas eh, svītrošanu. Nu, un man šķiet, ka Es aicinātu tautas pārteju pārskatīt savu um, pozīciju. Tas, kā es esmu izstrādājis redakciju, ir ļoti neitrāls veids. Un šogad apvienotajā karalistē notiek uh, konferences, kas bija veltīta Somālijai, Un um, tik nolēmts, ka viņiem pašiem šis jautājums ir jāatrisina, tāpēc man šķiet, ka tautas partijas nostāja vispār nav saprātīga. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies. Mēs varam sākt balsot. Kompromiss viens, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 75 grozījums. Par. Pret. Jāpārbauda, tas būs 75, sākam balsot. Bet īstenībā vajadzētu būt pieņemtam. Jā, tautas partija un sociālisti piedalās balsošanā. Beidzam balsot. Seši. Pārējiem pie grozījuma 76. Par pret pieņemts. 77 par pret atturas pieņemts. 78 par pret atturas pieņemts. 79 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. 95 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas pieņemts. Kompromis 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām.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 Kompromiss 6 par pret atturas. Jā, tas tāds jauns izgudrojums. Tāds pārkompromiss. Kurš ir par kompromisu 6A? Pret atturas pieņemts. 116. Jā, šeit tomēr tas jāpieņem. Nē, tas atkrīt, atkrīt. 119 par. Pret. Atturis norādīts. 120 par. Pret. Atturis pieņemts. 121 par. Pret. Atturis pieņemts. 122 par. Pret. Atturis pieņemts. 123. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 123. Otrā daļa. Par. Kurš par otro daļu? Pret. Atturas. Norēdīts. 124 par. Pret. Atturas norēdīts. 125 a par pret atturas pieņemts. Kompromiss septiņi ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 129 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 130 par pret Pārbaudīsim. 129. otrā daļa. Sākam balsot. Schließen bitte. Beidzam balsot. 38 par 10 pieņemts. Vicepriekšsēdētāja divreiz drīkst. Kļūdīties. 130 par pret atturas pieņemts. 131 par pret atturas pieņemts. 132 par pret atturas pieņemts. Vai sociālistu politiskā grupa varētu pieņemt lēmumu, ka balsotu, tas būtu ļoti labi. Jūs nekā, ja visa grupa nebalso, tā izskatās. 133 par pret atturas pieņemts, 134 par pret atturas pieņemts, 135 par, pret atturas pieņemts 136 par, pret atturas norādīt 137 par, pret atturas norādīts. Kompromis 8 par, pret atturas pieņemts 140 par, pret atturas norādīts 142 par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 148 par, pret atturas pieņemts, 149 par, pret atturas pieņemts, kompromis 10 par, pret atturas pieņemts, 154 par, pret atturas pieņemts, 155 par, pret atturas pieņemts, 156 par, pret atturas norēdīts. 157 par pret atturas norēdīts. Kompromis 11 par pret atturas pieņemts. 168 par pret atturas pieņemts. 169 par pret atturas norādīts 170. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 171 par, pret, atturas pieņemts, kompromis 12 par, pret, atturas pieņemts, pārējiem pie, kompromis 13 tagad, par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām, labi, pārbaudām, sākam balsot. Pēc tam balsot. 17.31. 175 par pret atturas

pret atturas pieņemts. Simt septiņdesmit deviņi. Beidzam balsot. Vajadzētu tomēr vienoties. 31 pret 15 pieņemts. Pārējām pie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 187 par pret atturas pieņemts. Simtdešimts deviņi par pret atturas norādīts. 190 par pret atturas pieņemts. 191 par pret atturas norādīts.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 13 par, pret, atturas pieņemts, 14 par, pret, atturas pieņemts, kompromis 17 par, pret, atturas pieņemts, 16 par, pret, atturas pieņemts, 18 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas pieņemts, 20 par, pret atturas pieņemts, 21 par, pret atturas pieņemts, 22 par, pret atturas pieņemts, kompromiss 18 par, pret atturas pieņemts, tālāk, 26 par, pret atturas pieņemts. 27 par. Pret atturas pieņemts. 28 par. Divas astoņi par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit viens, daļas balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 3-2 par pret atturas pieņemts. 3-3 par pret atturas pieņemts. 3-4 par pret atturas pieņemts. 3-5 par pret atturas pieņemts. 3-7 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 38 par, pret atturas pieņemts, 39 par, pret atturas pieņemts, 40 par, pret atturas pieņemts, 41 par, pret atturas pieņemts, 42 par, pret atturas norādīts, 43 par. Nē, 43.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 pret atturas norādīts. 56 par pret atturas pieņemts. Bet 39 bija pieņemts. Tālāk mēs varam pāriet pie 58 par pret atturas norādīts. 59 par pret atturas pieņemts. 60 par pret pret atturas pieņemts 61 par, pret atturas pieņemts 62 par, pret atturas pieņemts. Vai mēs no 63 līdz 71 varam par tiem kopā balsot? No 63 līdz 71 par, pret. Sešdesmit deviņi. 63 līdz 71, izņemot 69, kurš ir par? Viņš teica, ka 69 viņš grib dalīt to balsojumu. Līdz 79, līdz 69, par, pret, atturas pieņemts, 70 par, pret, atturas pieņemts, 71 par pret atturas pieņemts. Viens par pret atturas pieņemts. Divi par pret atturas pieņemts. Vai ir iespēja no 3 līdz 12 balsot kopā? Kāpēc nē? Nē, nu, divi par 3 par, pret atturas pieņemts 5 par, pret atturas pieņemts 6 par, pret atturas pieņemts 7 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts 9 par, pret atturas pieņemts 10 par, pret atturas pieņemts 11 par, pret atturas pieņemts 12 par, pret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 Sākam balsot. Grozījums 28 pret 18 ir pieņemts. Elektroniskais no, beigās eh, balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ar 42 pār un 6 pret un 1 atturējies ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Šārzu. Tālāk pārējām pie. pie atzinuma par Eiropas Savienības atbalstu Kipras turku kopienai. Referente ir eh, Dženaku kundze. Vai Marietē ir vēl kaut kas, ko teikt? Nē, nav. Tad mēs varam kompromiss viens par, pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par, pret atturas pieņemts. 16. grozījums par, pret atturas pieņemts. 17. par, pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts, norādīts, kompromis 3 par pret atturas pieņemts, kompromis 4 par pret atturas pieņemts, grozījums 25 par pret atturas pieņemts. Grozījums 28 par. Pret. Atturas noraidīts. 29 par. Pret. Atturas noraidīts. 30 par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromis 5 par. Pret. Atturas pieņemts. 8 par. Pret. Atturas pieņemts. 1 par pret atturas. Astoņi jāpārbauda. So. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tālāk pārējām pie viens. Pirmā grozījuma par, pret, atturas pieņemts. 2 par pret atturas norādīts, 3 par pret atturas pieņemts. Elektroniskais eh, balsojums par visu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. ir pieņemts sirsnīgas veicam Marietu. <clears throat> Mēs tagad pārējām pie progresa ziņojuma par Mankalni. Atkal jau kolēģis eh, Tenoks ir to, par to atbildīgs, un viņam dodam vārdu. Ich bitte doch die Kollegen auf dem Bild. Kolēģis lētajās vietās uzvesties mierīgi. Mr. David, I understand you, but. so, Charles, tu hast das Wort. Charles, tev vārds, lūdzu. Tanaka kungs. Lūdzu, jums vārds. Hmm? Mr. Tenog. Tanaka kungs, vai jūs lūdzu gribētu sākt? Please quiet. Lūdzu zālē klusumu. Could you share for a moment? Oh, we'll talk about this later, but it's very serious to me if I get in trouble in London, you know. Right, Mr. Chairman. Jā, priekšsēdētāji kungs. Melnkalne. Ir bijusi kandidāta valsts kopš 2010. gada decembra un beidzot ir sākusi sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Eh, tā ir diezgan vienkārši Balkānu valsts, eh, vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un te ir diezgan skaidra lieta. Eh, tā ir neliela valsts, jo, un dažkārt problēma parādās, jo sabiedrība ir ļoti neliela un ļoti cieši saistīta, un valdībā ir dažādas saiknes, un tur ir iesaistītas uh, ģimenes, bet ir tāds plašs nacionāls konsens par Eiropas integrāciju visu Melkalnas partiju starpā. Un mans ziņojums ir sadalīts piecās daļās. Pirmā ir eh, vispārīgi apsvērumi. Tur tiek eh, atzīmīgi vērtētas brīvās un taisnīgās vēlēšanas. Un tagad, kad viņiem ir eh, dota zaļā gaisma sarunām, būs uh, lielākais uzsvers uz 23. un 24. sādaļu par brīvu drošību tiesiskumu, un tas būs izaicinājums Malnkalnē, bet mēs eh, apliecinām valstību kā Zviedrijai, kas eh, draud izmantot eh, veto, ka Melnkalne nopietni uzņēma savus paziņojumus par korupcijas un organizētās nozīdzības apkarošanu, kas ir, protams, problēma daudzās Balkānu valstīs. Uh, Tālāk eh, ir eh, runa par tiesiskuma, eh, pilsoniskās sabiedrības, neatkarības stiprināšanu, un te tiek arī atzinīgi novērtēti plašsaziņas līdzekļu kultūra, kas ir daudzveidīga. Uh, ir bijuši draudi izmeklējošajiem žurnālistiem, bet uh, tas ir jāpārtrauc. Melnkalnē joprojām ir problēmas ar attiecībām pret eh, minoritātēm, tā skaitā mazākumtautībām, arī LGBT uh, eh, kopienai uh, ir jāsaskars ar negatīvu attieksmi. Un šeit bija lieta, ka kāds cilvēks sūdzējās un policija neizmeklēja šo lietu. Uh, Tātad tas bija cilvēks, kas ir vienīgais, eh, kā sabiedrībā zināms cilvēks un atklāti gejs. Um, 2011. gadā tā tika uzņemta PTO, un šī iestāšanās PTO cerams veicinās ekonomikas attīstību, eh, kur ir nepieciešama daudzveidīgošana, jāatsakās no eh, pārāk liels koncentrēšanās uz turismu, ir jāuzlabo arī darba apstākļi un Melkons ekonomika ir atkarīga no eiro, kaut gan Melkalne nav eirozonas valsts, tā izmanto eiro kā de facto valūtu, un tas var radīt problēmas eh, tagadējā eirozonas krīzē. Bet eiro vājais kurs veicina Melnkalns turisma attīstību. likumdošanā tiek ieviestas Eiropas prasības, bet, protams, arī īstenošana dzīvē ir ļoti svarīga. Un vispēcot manā ziņojumā ir runa arī par reģionālo sadarbību un divpusējiem jautājumiem. Vispārīgi šeit tas jāvērtē pozitīvi, ir labs attiecības ar kaimiņu valstīm, ir jāveicina vēl vairāk šī sadarbība, bija robežu strīds ar Horvātiju, kas tagad tiek. Um, uh, risināts. Uh, Slovenija arī uh, palīdzēs Melnkalnei iestāšanās uh, uh procesā, un Melnkalnas valoda uh, ir saprotama arī serbiem, bosniešiem un horvātiem. Tātad šīs uh, valodas ir ļoti uh, um, cieši saistīts. Es varētu pat teikt, ka tās ir viena un tā pati valoda, bet, nu, labi, tā ir diskusija citam laikam. Pagājuši gadu bija divpusējie uh, izdošanas nolīguma ar Serbiju un Horvātiju, kas uh, palīdzēja meklēt uh, noziedzniekus un Melnkalnes valstī ir jādemonstrē, ka tā ir gatava ieviest likuma normas, jo ir pilnīgi nepieņemami, ka Serbijas organizētās noziedzības pārstāvi var patvērties Melnkalnē. Un šajā kontekstā jāatceras, ka Horvātija radīja ļoti labi uh, Uh, piemēru, arestējot savu bijušo premjeru korupcijas uh, apsūdzību dēļ. Ir arī lieta starptautiskajā krimināla tiesā, bet, uh, nu, visā visumā Melnkalne ir pozitīvs piemērs, un mani kontakti ar manu valsti un ekspertiem par Balkāniem šajā valstī, viņi saka, ka diez vai eh, Melnkalna drīzumā iestāsies, tuvākajo desmit gadu laikā diez vai iestāsies, bet Melnkalna ir uh, apņēmusies iet pa šo ceļu, un uh, politiski gan tā iestāšanās uh, tātad vēl nebūs tik drīz, un tomēr tā turpinās sarunas. Protams, ļoti svarīgi būs, kāds būs jaunais līgums pēc 2016. gada. Uh, Tagad uh, Melnkalna veic savus mājas darbus, uh, ir ats, uzsāktas sarunas, un es uh, esmu priecīgs, ka varam atbalstīt Melnkalni tās centienos. Es esmu pastāvīgais referents par šo valdu. Kukā. Kukāna kungs. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāja kungs, gribētu atbalstīt Tanaka kongas ziņojumu. Un um, te ir ietverti gandrīz visi svarīgākie jautājumi attiecībā uz Melnkalnu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats uh, diskusijām komitejā. Gribētu tikai īsi pieminēt dažus jautājumus, kas galvenokārt ir ietverti ziņojumā. Manuprāt, uh, ziņojumā ir ļoti labi salikti uzsvari uz tieslietu, iekšlietu jomu, tā skat arī organizētās noziedzības un korupcijas apskarošanu, arī jautājumu, kas skar valsts administrāciju un kapacitātes veidošanu sarunām. Uh, būs svarīgi uh, fokusēties uz šīm jomām iestāšanās sarunu laikā. Īpaši gribētu uzsvērt uh, nepieciešamību stiprināt tieslietu sistēmu un strādāt uh, cīnoties pret organizēto noziedzību un korupciju. Un uh, būtiskākie punkti ir tieši šie, tur mēs sagaidām skaidrus un taustāms rezultātus. Uh, Tas pats attiecas uz augstu līmeņa korupcijas lietu izmeklēšanu un vainīgo sodīšanu. Uh, Un, mm, un lai veiksmīgi pabeigtu iesnāšanās sarunas, eh, Melnkalnē būs jāstiprina sava administratīvā kapacitāte. Tāpšā laikā esmu priecīgs, ka ziņojumā tiek minēta arī centieni stiprināt eh, saiknes starp eh, politikas veidotājiem un pilsonisko sabiedrību, īpaši, kad ir runa par iestāšanās sarunām. Es saprotu, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi bija iekļauti uh, darba grupās un tādējādi var tieši piedalīties iestājas sarunās. Es domāju, ka šis piemērs uh, varētu būt labs piemērs arī citām valstīm. Vēl gribētu apsveikt melnkalniešus par labo vēlēšanu organizēšanu šogad, kas notika. Un uh, jaunajai valdībai tagad ir uh, skaidrs mandāts strādāt uh, Uh, virzienā uz Eiropas Savienību. Mums vajadzētu iedrošināt Melnkalni iet pa šo ceļu un uzslavēt viņus par līdz šim jau paveikto. Paldies! Tackar ordförande. Även jag vill eh, gratulera herr Tanok. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sveikt uh, eh, Tanoka kungu par uh, tik ļoti labi izstrādāto tekstu. Es uh, atceros ziņojumu, kuru Teno kungs jau pirms gada izstrādāja par Melnkalnu, un jau toreiz bija ļoti labs ziņojums, un par šo ziņojumu var vēlreiz teikt to pašu. Ziņojums pieskaras eh, noteiktiem jautājumiem, ko eh, Melnkalna ir iztenojusi, tur ir progress, mēs atbalstām šīs brīvās demokrātiskās vēlēšanas, un eh, mēs konstatējam, ka parlamenta loma ir stiprināta. Tur arī ir sasniegts progress un eh, arī atspoguļojums medijos. Eh, tas bija eh, arī šie negatīvi aspekti medijos, kas pagājušajā tika kritizēts, tur arī uzlabojumi. Pilsoniskā sabiedrība ir stiprināta, pastāv korupcijas problēmas, tur ir, būs jāveic pasākumi un arī jāveic arī vēl papildus pasākumi, lai cīnītos pret diskrimināciju un nodrošinātu līdztiesību. Pašreiz man vairs nav daudz ko piebilst, es droši vien iesniegšu pāris grozījumus, bet esmu ļoti apmierināta ar šo tekstu, kas ir izstrādāts. Un es domāju, ka arī citas politiskās grupas droši vien sagatavos grozījumus, un es ļoti priecīgi, ka mēs par to varam šeit diskutēt. Paldies! Frau Lunaček! Lunačeks kundz lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu atzinīgi novērtēt Tanaka kungu paveikto darbu pie šī ziņojuma. Tas, manuprāt, šķiet tādu preci, dod tādu precīzu uh, ieskatu situācijā Melnkalnē. Man ir prieks arī, ka mums šeit parlamentā ir plašs vairākums, kas atbalsta uh, Melnkalnas progresu paplašanāšanās procesā un būs. Um, uh, Um, parlamentārās asamblējas uh, sanāksme ar parlamentāriešiem, un tas arī dos tādu uh, plašu ieguldījumu, ko mēs varētu vēl iekļaut šajā ziņojumā, iesniedzot grozījumus kopā ar jums, Tanakungs, vai kā citādi. Gribētu tikai uh, piebilst par dažiem punktiem. Varbūt būtu labi minēt to, ka Melnkalne savā konstitūcijā atsaucas uz sevi kā uz ekoloģisku valsti, kas praksē nevienmēr tiek īstenots, jo īpaši, kad ir runa par lieliem projektiem, piemēram, turismā, arī enerģijas ražošanā. Manuprāt, šeit vajadzētu vēl plašāku progresu panākt, bet, nu, varētu atsaukties uz kaut ko, kas ir iekļauts Melnkalnas konstitūcijā, un tas varētu um, atbalstīt tos, kuri vēlas veidot uh, Melnkalnu par e, zaļāku valsti. Mēs visi, protams, arī e, piekrītam tam, ka komisija sāks sarunas ar 23. un 24. sadaļu. Tas uh, ir ļoti svarīgi valstī, kurā ir milzīgas problēmas vēl ar korupcijas lietām augstā līmenī. Uh, šīs korupcijas lietas skar arī valdību. Tas ir jārisina, lai uh, turpmākās lietas risinātos vieglāk. Man prieks, ka Tanaka kungs jau ir uzsvērs, cik svarīga ir sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Uh, Pagājušajā nedēļā bija uh, uzklausīšana, vai tas bija pirms divām nedēļām, par caurskatāmību uh, paplašināšanās procesā, un bija diezgan labi piemēri, uh, ko minēja cilvēki no Horvātijas, kā varētu labāk strādāt nākotnē, un es domāju, ka rezultāts no šīs uzklausīšanas mēs vēl varētu iekļaut šajā ziņojumā, norādot, ko varētu labāk darīt nākotnē. Par parlamenta uzraudzības lomu. Uh, mani pozitīvi, varbūt ne pārsteidza, bet eh, es ļoti pozitīvi novērtēju pagājušajā nedēļā, kad mums bija tikšanās ar Melnkalnas vērstnieku. Um, um, mēs gatavojāmies parlamentārās asamblējas sanāksmei, un tad uh, trīs eh, komiteja priekšsēdētāju Eiropas integrācijas un arī, laikam, audita komisijas um, pār, vadītāja vietas e, ieņem opozīcijas partiju pārstāvji. Tas ir ļoti pozitīvs progress. Tanokungs, jūs pats atsaucāties uz LGBT e, jautājumiem, un jūs minējāt Simbaleviča kunga lietu, un e, man šķiet, ka šī lieta arī tiešām ir svarīga. Un tomēr es gribētu iekļaut ziņojumā arī atsauci uz to, ka valdība uh, tomēr ir sākusi uh, Eh, strādāt pie rīcības plāna, pat ja valstī homofobija vēl valda. Un tiek organizēta reģionāla konference um, <clears throat> par šiem jautājumiem. Uh, Jā, protams, es piekrītu, ka valstī vēl pastāv problēmas, es, bet es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt arī to, ka valdība un uh, lesbiešu geju, biksesuāļu un transpersonu kopiena dara savu darbu. Es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs un to varam noteikti atbalstīt. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties uh, visiem pozitīvajiem apsvērumiem, ko. Uh, teica iepriekšējā runātāja, un gribētu arī izteikt komentārus par šo īso un saturīgo Tano kunga ziņojumu. Viena lieta, kas raksturo situāciju Melnkalnē un kas ir ļoti pozitīva, ir tas, ka ir panākts plašs nacionāls konsens kā par to, ka iestāšanās Eiropas Savienībā ir prioritāte. Un otra lieta ir tas, ka pilsoniskā sabiedrība ļoti veiksmīgi tiek iesaistīta eh, darbā pie sarunām. Un vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka izskatās, ka Horvāt, eh, es atvainos Melnkalni, ļoti veiksmīgi varētu atvērt un arī slēgt uh, sarunu sadaļas. Uh, Gribētu uzsvērt arī to, ka korupcijas jautājums, kas, protams, ir tāds uh, jautājums, kas skar visu Dienvidaustrumu Eiropu, uh, bet arī, uh, kā esam uzzinājuši, tagad tas ir būtiski jau atrisināts, um, situācija ir uzlabojusies, ir tiešām spērti daudzi konkrēti soļi cīņā pret korupciju. Ir vēl daži neatrisināti jautājumi ar kaimiņu valstīm, bet tie nav tādi pārāk smagi jautājumi, tie tiek daļai arī risināti, un tomēr es gribētu uzsvērt, ka šie neatrisinātie jautājumi divpusējās attiecībās ir ļoti nopietni, piemēram, robežu jautājumi, un tie būtu jāatrisina tuvākajā nākotnē. Pretējā gadījumā tas var radīt problēmas. Vēl gribētu uzsvērt, ka, protams, eh, tas ir fakts, ka um, Melnkalne ir eh, jāvērtē kā atsevišķa valsts eh, tās ceļā uz Eiropas Savienību, bet, protams, tās liktenes ir cieši saistīts ar citām valstīm Dienvidostrum Eiropā. Uh, Un e, ir e, jāveido kontakti un jākoordinē rīcība ar citu valstu pārstāvjiem un valdībām, kas ir reģionā. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενδιαφε... Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, šis e, ziņojums, ko Tana kungs ir izstrādājis, ir tiešām ļoti interesants, un es domāju, ka viņš ļoti objektīvi atspoguļo jautājums un ir ļoti piesardzīgi, bet tomēr gribētu pieminēt pāris punktu, kas uh, varbūt neiederas ziņojumā. Bet tie temati, par, ko, par kuriem mums būtu jārunā, lai gūtu tādu ļoti skaidru skatījumu šo nelielo Balkānu valsti. Uh, Tas ir saistīts arī ar centieniem, kas vēl būs jāveic tur. Pirmais ir korupcijas jautājums. Korupcija augstā līmenī. Kolēģis un kolēģi man tāds iespējas, ka tā nav klasiskā Balkāna korupcija, kontrabanda vai kaut kas tam līdzīgs, bet tā ir valsts, kur uh, ir tikuši liberalizēti resursi. Un es domāju, ka, ja šajā līmenī ir korupcijas skandāli, korupcijas gadījumi, tad ir jautājums, vai šie uzņēmumi, šīs sabiedrības, kapitāla sabiedrības, kuras, eh, piemēram, eh, apsaimnieko un ir nopirkušas eh, dabas eh, apgabals, lai to izmanto turismam, tad ir jautājums, vai šie uzņēmumi patiešām veido skaidru valsts sociālo politiku. Uz tādiem jautājumiem jāatbild. Tie ir ne tikai jautājumi, kuri, kurus vajadzētu izvirzīt zaļajiem šeit parlamentā, bet es domāju, ka centieni, kurus veids valdības, eh, kādu valsti padarīt par turismu paradīzi, uh, varētu novest arī pie tā, ka tā ir valsts, kurā tiek mēģināts, mēģināts ātri tikt pie līdzekļiem un pasliktināt vidas situāciju Melnkalnē. Vēl viens punkts, kas ziņojumā nav pieminēts, tas ir bezdarba jautājums. Saskaņā ar statistiku bezdarbs pagājušajā gadā ir ievērojami pieaudzis un sasniedzis gandrīz 13%. Tas ir liels skaitlis, un es domāju, ka mūsu laikos mēs dzīvojam, ka arī Eiropas Savienībā ir valsts, kurās ir vēl lielāks bezdarbs, bet tomēr šis bezdarbs ir liels, un es gribētu jautāt, kādi pasākumi varētu tikt veikti, lai cīnītos pret bezdarbu. Un šeit runa ir galvenokārt par bezdarbu jauniešu vidū, kas arī citās valstīs, arī Eiropas Savienībā ir ļoti augsts. Trešais komentārs. Es atbalstītu, ja varētu sagatavot grozījumus, ja tiktu runāts par problēmām, par sociālajām tiesībām un publiskajiem valsts pakalpojumiem. Šeit runa ir par izglītības iespējām un arod izglītību. Jāsaka, ka šeit pastāv problēmas, it īpaši izglītojot uh, ja bērns un jaunieši no nabadzīgākajām ģimenēm. Tāda pati problēma tika pieminēta saistībā arī ar Albāniju, un ja šāda situācija pastāv, tad vajadzētu šo tēmatu pasvītrot, jo iestāšanās procedūra nozīmē, ka iestāšanās centieni, protams, ir jāraugas sāsnāt šīm problēmām, tas uh, ir jāpasāko. Es sagatavošu nesniešu grozījumus. Paldies! Sì, abbiamo terminato la lista. Labi, nu mēs jau esam uh, uzklausījuši visus ēnu uh, referentus un tagad. Man vēl ir palīdzējis Langas kungs eh, no komisijas, bet te vēl pāris kolēģi grib izteikties, tāpēc izteikieties ļoti, ļoti īsi, citādi mēs nebūsim citus jautājumus izskatīt. Sēdētā, es domāju, ka mēs eh, šeit saskatām, ka pastāv vēlme vedot kopīgu nākotni Eiropā. Es redzu, ka progress ir ļoti reāli novērtēts, bet paliek vēl vairāk uzdevumu. Piemēram, es saskatu šeit eh, tādu uzdevumu eh, vedot tiesisku valsti, eh, juridisko tiesisko sistēmu. Ir arī vēl dažas problēmas ar korupciju. Svarīgi ir tas, lai administratīvā jau tiktu palielināt. Paldies! Bravissimo. Kolēģa Kačin, prego. Kačin kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Melnkalna ir vismazākā valsts šajā reģionā, un eh, Melnkalna bija arī vismazākā republika bijušajā Dienvidslāvijā, bet Melnkalnai tagad ir tāda uh, pirmā loma pašreizajā situācijā citām Rietumu Balkānu valstīm. Pēc Horvātijas ir ļoti svarīgi, lai būtu vēl arī kāda cita tāda ambicioza valsts, kas vēlas parādīt to ne jau tikai uh, pati sev, bet arī šajā reģionā. Un eh, šajā valstī ir eh, vēl pirms eh, Kipras prezidentūras laika 25. sadaļa ir atvērta zinātne un pētniecība, tas tiks drīz pabeigts, jau divas sadaļas ir atvērtas. Tādēļ es domāju, ka ļoti svarīgi ir šīs valsts loma reģiona stabilitātē. Mankāne vēlas piedalīties Eiroatlantiskajās struktūrās. Uh, un uh, iestāšanās NATO noteikti sniegs iekūtījumu uh, stabilitātes vedošajā reģionā. Ir svarīgi tas, ka Maden, uh, Melkānas prezidents uh, nākotnē drīz vien, un arī Serbijas prezidents, un uh, uh uzaicinās arī Kosovas prezidentu, prezidenti uh, veidot dialogu starp eh, Serbiju un Prištinu tāds vēl nav bijis, un pirms pāris gadiem kaut kas tās nemaz nebūtu iespējams, bet šodien šīs diskusijas ļoti svarīga, un, un eh, tām ir ļoti svarīga funkcija, tādēļ arī jāatzīst. Tā nozīme, es gribētu atbalstīt un teikt paldies referentam, ka tas ir ļoti tāds eh, pareizs un labs ziņojums, un es ceru, ka viņš arī nedēļas gaitā piedalīsies arī, kad mēs tiksimies ar Melkās delegāciju. Langenkungs, lūdzu. Yes, uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji, ka jūs man atļāvāt uh, izteikt savus komentārus par šo ziņojumu. Es gribētu teikt, ka uh, man komentāri būs diezgan līdzīgi tam, ko komisija jau par to teica. Uh, viņa komentāri tika publicēta oktobrī. Un es gribu teikt, ka Mankalnas valdībai vajadzētu koncentrēties uz ES integrēšanās darba kārtību un jāpanāk vienošanās eh, par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi tieši, lai iestātos ES. Un, protams, viņi ir veikuši izmaiņas, eh, kas ir nepieciešamas un vēl notiks eh, tikšanās decembra sākumā. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir pieņemt konstitucionālās reformas, kas ir nepieciešams, lai veiktu reformas tiesu sistēmā, taču kopumā jāatzīst, ka pārunu grupās tika uzklausītas arī NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, un tas viss ir sarunu daļa. Un tas palīdz Montenegro uh, arī um, um, aizstāt to, kas tai trūks, tās nelielās administratīvās kapacitātes dēļ. Un no mūsu puses ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Montenegro ir bez kavēšanās jāsadarbojās arī ar uh, eh, kaimiņu kaimiņu valstīm. Un uh, E, Melnkalnas skrīnings turpināsies līdz jūnija beigām. Un es domāju, ka 20, līdz 23. un 24. jūnijam man šķiet, ka padomē mēs varēsim uh, Melnkalniešu sagatavot uh, darbības plānu, kas tiks apspriests nākamā gada pirmajā pusgadā. Mēs arī esam centušies īpaši strādāt pie 25. nodaļas par pētniecību. Drīz tas tiks apspriests padomē, un ja mēs šajā nodaļā pietiekam pavirzīsimies uz priekšu, tad varbūt 8. decembrī starpvaldību konferencē eh, tiks runāts par to, kāds progress te ir panākts. Paldies! Vispirms es tagad došu vārdu Tānoka kungam uz pēdējiem komentāriem, un es gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. decembris 2012. Lūdzu, Tānoka kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies visiem kolēģiem, kas slavēju šo ziņojumu. Arī es gribētu pateikties sekretariātam, kas paredz, palīdzēja man izstrādāt šo ziņojumu. Eh, Melnkalna ir maza valsts, taču tā ir valsts, kas dodas pareizajā virzienā. Tā ir eh, ļoti eh, sarežģītā situācijā, jo tā ir jāsasniedz sarežģīti politiski mērķi un jāpieņem ļoti nepatīkami lēmumi. Pieminot Vēgla kunga jautājumu par robežu strīdiem. Es e, ceru, ka Horvātija neiestāsies nākamgad, e, es neatrisinot robežu jautājumu. Un kas attiecās uz uh, goe kolēģi no Grieķijas, uh, tad eh, bez šaubām izaugsmes stratēģija ir ļoti svarīga šai valstī. Un ziniet, eh, kas attiecās uz tiesām, tad ir ļoti grūti panākt neatkarīgu tiesu tik mazā valstī, kur visi visus pazīst, un var gadīties, ka jūs eh, tiesnesim uzkarienat virsū uz ielas, tāpēc pilnīgi neatkarību ir ļoti grūti panākt. Un eh, kas attiecās uz eh, tikšanos ar Melnkalnes parlamentāriešiem, uh, Es uh, došos uz Berlīni ceturtdienu, man būs arī tikšanās ar Montenegro deputātiem uz kafiju, un tad mēs arī parunāsim par šādiem jautājumiem. Paldies! Thank you, Mr. Tanok. Paldies, Tanok kungs! Tad nu, mēs varam ķerties pie nākamā jautājuma. ES un Ķīnas attiecības referents bija Bastiāns Belders, vai viņš ir šeit? Jā, viņš ir šeit. Es vēlētos atgādināt, ka AFET ziņojums e, neskartos jautājumus, ko jau, izskat... ko jau izskatīja IMKO. 23. maijā tas notika šogad, tāpēc IMKO nesniegs atzinumu par mūsu ziņojumu. Jebkurā gadījumā Daži kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kas runā par tirdzniecību, bet ņemot vērā to, ka tirdzniecības jautājumi šajā ziņojumā netiek izskatīti, un kā to arī atbalstīja priekšsādātāju konferencē, tad mēs nevaram balsot par šiem grozījumiem AFET komitejā, un tie netiek uzskatīti par pieņemamiem. Un es arī vēlos pateikt kolēģiem, ka lielākā daļa kolēģu, kas bija šādus grozījumus iesnieguši, ir atzinuši, ka tie nav piemēroti un tos atsaukojuši. Šodien mūsu komitejā ir otrā viedokļa apmaiņa, un es atgādināju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš bija 9. oktobrs, pulkstens 12. Pavisam tika iesniegti 33 grozījumi līdz e, šim termiņam, un referents ir izstrādājis 21 kompromisu grozījumu. Tagad es došu vārdu Bastiānam Belderam, lai viņš mums izstāstītu savu viedokli. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, geachte collega. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Vispirms es gribētu jums teikt paldies Par 333 eh, grozījumi ir iesniegti. Tas parāda, ka ļoti aktīvi jūs strādājat pie šīs temata, eh, pie šī temata Eiropas Savienības Ķīnas attiecības, um, runājot ar eh, politisko grupu ēnu referentiem, esmu sagatavojis 21 kompromisu grozījumu, un šie kompromisi attiecas uz šādiem apsvērumiem, un es īsumā tos uzskaitīšu. A, G, H, I, L, M, O, tad 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 un 18 šie punkti tātad. Priekšētādā kungs, es vēlos eh, īsumā paskaidrot dažus punktus. Vakar vakarā <coughs> es uh, pa ēpastu saņēmu priekšlikumu, es jau esmu uz to atbildējis. Par desmito kompromisu. Tur ādas politiskā grupa ir uh, sagatavojusi grozējumu. Tur ir uh, runa par tā saucamo CCP, ņemot vērā faktu, ka komunistiskā partija tautā tiek uh, atzīta. Gribētu jautāt ēnu referentiem viņu viedokli. Uh, no sociālistu politiskās grupas kolēģis jau pozitīvi ir reaģējis. Vēl viens punkts, ņemot vērā īpašās attiecības starp Ķīnu un Taivānu, ir um, dokuments teksts šeit, un uh, tas varētu īstenībā būt kompromis priekšlikums. Tad dalīts punkts par šīm ļoti jūtīgajām attiecībām un svarīgajām ekonomikas attiecībām starp uh, Ķīnu un Japānu, ņemot vērā spriedzi, kas pastāv starp šīm valstīm Austrum Ķīnas jūrā un ņemot vērā teritoriālos konfliktus. Es vēlētos kompromisu priekšlikumā 20 to šo jautājumu atrisināt. Tad ir vēl viens mutiskais grozījums. Tur ir runa par savstarpēju mediju brīvību, strateģisko pa partnerību starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Tātad brīva, brīva medija Ķīnā brīva medaļa Eiropas Savienībā, tam ir jāsakrīt savstarpēji, tur jābūt apusējības principam. Es eh, pagājušajā mēnesī biju Pekinā un Šenšinā un Eiropas Savienības delegācijā. Mēs novembra sākumā mums bija ļoti vērtīga sanāksme ar ārzemju korespondentu klubu, un eh, žurnālisti norādīja uz to, ka preses eh, darba situācija Ķīnas tautas republikā pasliktinās, un īstenībā tas ļoti žēl. 2008. gadā Ķīnas iestādes teica, ka ārzemju korespondentiem būs labāki darba apstākļi Ķīnā. Bet šogad atkal ir ienākušas sūdzības par to, ka, diemžēl, šī brīvība, kas tikusi apsolīta, nav nodrošināta. Gribētu par to iesniegt mutis grozījumu. Es ceru, ka jūs to varēsiet pieņemt. Ka jūs varēsiet pieņemt mutisko grozījumu un arī kompromisus. Pārējie grozījumi, kas nepiedar pie kompromisiem, tos es vēl detalizēti komentēšu balsojums sarakstam. Paldies! Of... Pirmais runātāju sarakstā man ir Kazulidis kungs, ēnu referents no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es pirmam kārtām vēlētos apsveikt Belder kungu tādēļ, ka viņš ir sagatavojis ļoti līdzsvarotu ziņojumu, un tajā ir izteikts, kā mūsu parlaments vēršas ne tikai pie Ķīnas, bet arī pie atlikušās pasaules, un es gribētu pateikties viņam par to sadarbības gāru, ar kur viņš strādāja ar ēnu referentiem un par to, ka viņš ņēma vērā lielāko daļu uh, komentāru, ko izteica ēnu referenti, un ir sagatavojis 21 kompromisu grozījumu, ar kuriem mēs varam lepoties. Man ir jāatzīst, ka priekšlikumā, ko izteica Vatsona kungs, ja nekļūdos, tas attiecās uz desmito grozījumu. Arī par to mēs vienojāmies. Otrām kārtām. Es domāju, ka mēs esam pienācīgi centušies būt cik iespējams godīgi attiecībā pret cilvēktiesībām un Es ar nepacietību gaidu, kad man sniegs paskaidrojumu par to, kāds mutiskajam grozījumam ir sakars ar mediju brīvību. Tagad, kas attiecās uz um, Un um, tas attiecās uz vienotās Ķīnas uh, politiku, tad uh, mm, šeit situācija nav tik vienkārši, tas pats attiecās arī raķete, uz raķešu jautājumu, uz Taivāns jautājumu. Un tas nozīmē, ka ārējās darbības dienests nevar nostāties kādās, pie, kādas iesaistītās puses pusē. Un te. Mm, tiek pieminēts arī nesenais e, Taivānas prezidenta paziņojums par mm, to, ko viņi vēlās, un, um, ziniet, nu, man šķiet, ka mums ir jāpaliek neitrāliem. Šajā gadījumā mēs nevaram izteikties. Un es ceturtdien sniegšu atbildi par to, vai mēs atbalstīsim vai nē šo daļu. Citādi ziņojums ir labs, mēs esam sasnieguši ļoti labus rezultātus. Es domāju, ka ANU referenti ir eh, ļoti labi arī pastrādājuši, un paldies vēlreiz Belderkungam. Kopakungs. Kopakundze. Paldies, priekšsādātāji. Ja mēs ieklausāmies šīs dienas diskusijā, tad var redzēt to, cik šis jautājums ir sarežģīts un cik niansēti viedokļi ir mūsu komitejā. Tas arī izskaidro, kāpēc ir tik daudz grozījumu, kas ir iesniegti. Uh, ir pilnīgi skaidrs. Mm. ka mūsu attiecības ar Ķīnu ir eh, diezgan sarežģītas un būtu ļoti svarīgi, ka šī ziņojuma ietveros mēs varētu runāt vienprātīgi. Nu, par Ķīnu ir skaidrs, kādi ir mūsu pamatprincipi, un uh, mēs balstāmies uz tirsniecības attiecībām. Lai šis ziņojums neradītu problēmas, ir jāatzīst arī, kādas ir mūsu grūtības, ja tādas ir. Un tāpat ir skaidri jānorāda, kuros gadījumos mēs aizstāvam um, Eiropas tirdzniecīskās intereses. Bez tam mēs nevaram izmantot arī dubultu mērauklu, tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām. Protams, Ķīna ir svarīgs ekonomisks spēlētājs, uh, Bet eh, kas tad ir par cilvēktiesībām, par minoritātēm un citi jautājumi? Arī šie jautājumi ir jāizskata pie pārunu galda, kas attiecās uz uh, intelektuālo īpašumu viltošanu, medikamentu problēmu, dempingu, uz aizliegto ķimisko vielu izmantošanu. Visi šie jautājumi ir nepatīkami Ķīnai un tie nodara arī kaitējumu apkārtējai videi. Ķīnai ir jāparaksta starptautiskie dokumenti un tie arī jāievēro. Tieši tāpēc es vēlētos aicināt referentu izstrādāt grozījumu priekšlikumu. Koferkungs. Jā, posicinu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos teikt paldies Belderkungam par sadarbību un savus komentārus izteikt par vienu kompromisu priekšlikumu, un to ierobežot. Viņš pats to pieminēja, proti kompromisu priekšlikums desmit. Šajā kompromisā man jāatzīstas, tiek ieņemta nostāja, kuras uzskat par ļoti sarežģītu. Punkta sākumā tiek pieminēta komunistiskā partija, Ķīna, Un eh, no Eiropas parlamenta puses tiek atzīts, ka tā vēl vairāk tiek atbalstīta tautā, kaut arī to ne, nepierāda demokrātiskas vēlēšanas. Eh, gribētu uzdot jautājumu, kā tad Eiropas parlaments īstenībā tik precīzi varētu zināt, ka ja šī demokrātiskā pārbauda nepastāv, kā tad mēs īstenībā, kas gan ir mūsu kompetence, kāpēc gan mēs drīkstētu teikt, ka uh, mēs varam mūsu uh, e, vēlēšanas šeit uh, teikt par to, ka tā ir demokrātiskas un Eiropas parlaments saka, ka komunistiskā partija ir tāda un tāda, kaut gan Ķīnas tauta to nemaz nav teikusi, tas kaut kas ļoti dīvains ir. Un arī vēl tālāk tekstā ar lielām bažām tiek izteikts, ka Ķīnas tauta, šī popularitāte Ķīnā, to apdraud korupcija, caurskatāmības trūkums un sarkana aristokrātija. Pirmkārt, es neesmu pārliecināts, vai tā vispār ir mūsu nostāja. Lai mēs vispār varētu šeit rūpīti, rūpēties mēs tie bažas par komunistiskās partijas pieņemšanu tautā Ķīnā, bet esmu pārliecināts, ka šie trīs iemesli, kas tur ir nosaukti, uh, par eh, popularitātes trūkumu, ka, ko katru dienu internetā miljoniem reižu var, kā novērt, ar to īstenībā nepietiek, un tam varētu būt visam citi iemesli patiesībā. Un es gribētu uzdot jautājumu, vai mēs patiešām mums vajadzētu justies, eh, ka mums būtu tāds pienākums, lai vispār to piesardzīgi noformulētu kritikā, kā tas tiek šajā punktā, proti, ka, ja šeit ir pieminēta korupcija, caurskatāmies trūkumus, vai patiešām sākumā varētu tā kā. Uh, labvēlīgi, tā sakot, un, un vispār kaut ko tā vērtēt un uh, savu kritiku vājināt. Es nemaz nezinu, kā to visu varētu pamatot. Paldies! Paldies Butikofera kungam, un tagad došu vārdu Tonaka kungam, bet es lūdzu izteikties īsi tādēļ, ka mums ir vēl viens jautājums pirms ierodās pārstāvi no ASV. Paldies priekšsādātāju, un arī es vēlētos pateikties Beldera kungam par viņa brīnišķīgo ziņojumu un par to, ka tur tiek skarta ļoti svarīgi jautājumi attiecībā ar Ķīnu, un tā nu ir gadījies, ka es esmu priekšsādātājs Eiropas parlamenta un Taivānas eh, sadarbības grupā, tādēļ man ir ļoti liela interese zināt, kas notiek eh, starp Ķīnu un Taivānu, un es. Uh, ar ļoti lielu interesi skatos līdzi tam, kas notiek Ķīnā. Protams, ka Ķīna ir svarīgs ekonomisks spēlētājs un ir ļoti svarīgi, lai mums būtu dialogs ar šo ekonomisko uh, gigantu. Tomēr ir jāatzīst, ka tajā joprojām valda viena vienīga komunistiskā partija un. Uh, vajadzētu paskatīties, vai Ķīna saprot, kas pašlaik pasaulē notiek. Pēc 18. partijas kongresa šķiet, ka jā, Ķīna evolucionē. Un, protams, ir vēl ļoti daudz jautājumu, kas mums nav pieņemami, kas attiecās uz cilvēktiesību pārkāpumiem, eh, navas soda izpildi, eh, piespiedu abortiem. Tie visi ir nepieņemami jautājumi, un, protams, ka mēs vēlamies, lai Ķīnā valdītu tiesiskums un nevis tikai un vienīgi Ķīnas komunistiskā partija. Tomēr jāatzīst, atzīst, ka tirdzniecības, eh, starptautiskās tirdzniecības jautājumos Ķīna arī cenšas parādīt savus muskuļus, tīpaši tām valstīm, kas atrodas tās eh, tuvumā. Tas attiecās īpaši uz Indonēziju, Dienvidkoreju un citām. Un uh, mums arī ir ļoti uzmanīgi jāskatās, eh, jāsako līdz tam, kas notiek ANO drošības padomē un kas tur tiek izlemts. Un um, nevajadzētu atkārtot to pašu kļūdu, ko mēs jau izdarījām ar Lībiju. Es vēlreiz atkārtoju, kopā ar Brazīliju Ķīna ir eh, viens no lielākajiem tirdzniecības partneriem. Un tāpēc mums ir ļoti liela interese. Šajā jautājumā mēs atbalstīsim grupas kompromisu grozījums. Paldies, un tagad Gomešs kundze. Uh, Paldies, priekšādātāji, pavisam īsi. Mēs arī gribam pateikties Belderkungam par ziņojumu un par to, ka viņš uh, tiešām bija ļoti atvērts, gatavs sadarboties, strādājot pie šī ziņojuma ar citām grupām. Līdz ar to mums bija ļoti veiksmīgs darbs un veiksmīgi kompromisa grozojumi. Mūsu grupa arī izvērtēs eh, šī jaunā formulējuma ietekmi attiecībā uz Taivānu. Tas noteikti vēl ir jāpapēta. Un tomēr mēs īpaši priecīgi esam par to, ka mūsu formulējums par uh, darba pamatiesībām ir pieņemts. Tas ir ļoti svarīgs jautājums ES un Ķīnas attiecībās. Eiropas Savienība nedrīkst turpināt neredzēt to, kā gan Ķīnas, gan startautiskie, tā skat arī Eiropas uzņēmumi darbojas Ķīnā, pilnībā ignorējot starptautiskos darba standartus un pārkāpjot arī pamat cilvēktiesības. Te es runāju par uh, cietumniekiem, par uh, bērniem, kas uh, tiek nodarbināti uzņēmumos. Un es pilnībā piekrītu arī Butikoferu kunga teiktajam. Un es domāju, ka parlamentam vajadzētu izvērtēt to, cik lielā mērā tauta akceptē komunistu partiju Ķīnā Mēs to nevaram izmērīt, izvērtēt un kaut kā to uh, kvalificēt. Tātad, manuprāt, būtu labāk pilnībā atteikties no šī panta daļas kompromisa grozījumā. Par to es izteikšos arī uh, mūsu grupā, un mūsu ēna referents arī noteikti kontaktēsies ar Belderu kungu un to apspriedīs. Uh, Paldies, Gomešs kungs, tagad Severīna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi neiedziļināšos detaļās, bet gribēju izteikt vienu piezīmi eh, kā principu jautājumu. Parasti, kad mēs eh, cenšamies plānot mūsu politiku ar tik svarīgu partneru kā Ķīna, mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs izprotam, kādas ir mūsu uh, intereses šajās attiecībās un pēc tam domāt par to, kāds ir partnerista interesēs. Es negribu kritizēt Beldera kungu, bet šī ir mūsu tradicionālā pieeja. Eh, tātad ignorēt mūsu partneri intereses un eh, pamācīt eh, viņu, ko tad viņam vajadzētu mainīt savā politikā. Un tā kā mēs nespējam vienoties par mūsu pašām interesēm, tad mēs liekam uzsvaru tikai uz cilvēktiesībām. Uh, jo cilvēktiesības ir ļoti svarīgas un tās vienmēr vajadzētu uzsvērt, jo tās ir mūsu vērtības, kas ir jāizplata, bet mēs nekad nevarēsim izplatīt mūsu vērtības, ja nevarēsim īstenot mūsu ģeopolitiskos mērķus. Tikai tad, ja gūsim panākumus ģeopolitiskajā plāksnē, varēsim um, veidot pēcīgi, pietiekams spēcīgu pozīciju, lai uh, izplatītu mūsu vērtības nākotnē. Uh, Varbūt, ka Beldera kungs varētu padomāt par jauniem kompromisiem apmēram šajā virzienā, jo ir daži tāda veida grozījumi. Es pats arī tādus e, iesniedzu, lai pieslīpētu šo, šos formulējumus, un varbūt, ka grozījumi šajā virzienā varētu vēl pat uzlabot ziņojumu. Paldies, Severīna kungs, un tagad atkal vārds Bēlder kungam noslēguma vārdiem. Lūdzu, jums divas minūtes. Jā, dank vēl, mēdē, fosita. Jā, paldies priekšsēdētē. Vispirms gribētu teikt paldies kolēģiem par eh, labajiem vārdiem, par labo sadarbību kolēģis eh, Kasolīdis, kolēģis Butikofers. Šeit jāpiemina Tanu kungs, arī citi kolēģi. Desmitais kompromiss ir īpaši sākums par komunistisko partiju, ķīnas komunistisko partiju, kāda mums ir to darīšana. Es domāju, ka mums tiešām ir ar to darīšana. Mums ir jāraugās, ja, ar ko mēs runājam, kas ir mūsu sarunu partneri, kas ir pretējās puses nostāja. Tālāk uh, vieta, kur ir runa par Taivānas jautājumu. Jāparaugās, kā tas būs politiskajās grupās, kā attīstīsies diskusija. Es ceru, ka jūs man sniegsiet informāciju par to. Un, eh, protams, es arī kritiski pats pārdomāju šos punktus. Desmitais kompromiss un jautājums, kas attiec uz Taivānu. Jūs varat būt droši un pārliecināt, to arī kolēģi Kopa teica, ka tas ir ārkārtīgi daudzslēņains jautājums. Ļoti sarežģīts ziņojums. Labprāt uzklausīju, ko jūs teicāt. Kopas kundze, jūs uh, jūs runājat par eh, dažādiem jautājumiem, bet īstenībā tie nav tieši saistīti ar tiem tematiem, kas šeit pieminēti par uh, eh, intelektuālu īpašumu un citi jautājumi. To teica arī citi kolēģi, ka tas eh, šeit nav jāpiemina, tas nav šeit jautājums. Severinkungs, jūsu grozījumi ir interesanti, bet tie vairāk ir, tas vairāk piemērots lielai politiskajai diskusijai, tas, ko jūs teicāt, nevis politiskam atzinumam. Tas, protams, ir interesanti, ko jūs teicāt, un šeit varētu padomāt par to, bet politiskā atzinumi izskatās savādāk. Labprāt, ar jums diskutējuši par politiskam jautājumu, bet šajā ziņojumā tieši ar jūsu teikto, es, ko tie sakot, neko lielu nevar iesvērt. Paldies priekšēdētāji, mēs uh, saglabāsim kontaktu un uh, runāsim tālāk, jums ir kaut kādi komentāri vai papildus. Uh, labprāt, tīpaši par Taivānu un eh, par eh, komiskās partijas eh, pozīciju es labprāt uzklausīšu, un pirms balsošanas noteikti šos jautājumus varēs noskaidrot. Paldies! Mr. Belder. Paldies, Belder kungs, par jūsu ziņojumu, un mēs tagad slēdzam šo darba kārtības punktu un uzreiz pāriem pie nākamā, kas ir Irākas un Eiropas Savienības partnerattiecību un sadarbības nolīgums. Un uzreiz gribētu dot vārdu uh, referentam Mauro kungam. Sī, grācie, prezidente. E Paldies, priekšēdētāji. Pavisam īsi no manas puses. Labprāt atgādinātu jums, ka mums ir rezolūcija, kurā ir eh, par šiem jautājumiem jau runāts, un mm, grozījumus vērtējot, vajadzētu uh, to novērtēt. Tātad par partneru attiecību sadarbības nolīkumu tas ir pozitīvi vērtējams. Es domāju, ka šis instruments ir uh, piemērots, lai nogludinātu ceļu demokratizācijas virzienā. Demokratizācija dzīvē Irākā. Tas ir objektīvs iegūtījums, lai pārvarētu politiskos šķēršļus, kas uh, apgrūtina dzīvi šajā valstī. Tas varētu būt vērtīgs elements palīdzēt Irākai šajā situācijā. 132 grozījumi, kas ir sagatavoti, tos es vērtēju, ņemot vērā šo aspektu. Protams, ka nevajadzētu šeit uh, neizteikt kritiku Irākas valdībai. Protams, ka vajadzētu paraudzīties, kur iespējams palīdzēt, piemēram, runājot par cilvēktiesībām, runājot par politisko krīzi, Irākai ir jātiek ārā no sarežģītās situācijas, bet tas vienmēr ir jāraugās vērtējot šo partneru sadarbības eh, nolīkumu. Esmu pozitīvi noskaņots pret šo nolīgumu tekstu. Šodien būs ēnu referentu sanāksme no diviem līdz trījiem tā notiks tā tika sasaukt jau tagad. Un pēc tam es būšu Eiropas Savienības ASV delegācijā. Nākamajās dienās būs arī dienas brauciens uz Vašingtonu, bet šī sanāksme jebkurā gadījumā būs tāda, ka mēs varēsim parunāt par to un iespējams, ka kompromisa uh, priekšlikumi tiks izstrādāti, un es domāju, ka tas būs viss samērā vienkārši, un tad mēs varēsim grozījumu skaitu samazināt. Man pašam arī ir daži grozījumi sagatavoti, jo es pats arī vēlreiz esmu novērtējis pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu. Ir daudzas iesaistās puses, kas eh, ir eh, signalizējuši, ka tās eh, piedalās un vēlas piedalīties kopējā procesā, un es domāju, ka Šeit kaut kādā daudzi kolēģi varēja iesaistīties. Daudz ir arī izbauduši interesi par to, kas eh, notiek Irākā. Un esmu pārliecināta, ka mēs varēsim veikt labu darbu, tiepaši ņemot vērā augsto kvalitāti mums vien paldies Marokungam. Un tagad mēs varam sākt ar ēnu referentiem no politiskajām grupām. Pirmajam vārdam ir eh, pirmajai uh, kopas kundzei. Paldies! Paldies, priekšādātāji. Un, jā, labi par šo diskusiju, ko mēs veicām. Un šķiet, ka mēs domājam tādu kopēju mēķi un ar Mauro kunga ziņojumu mēs vēlamies šādu mēķi sasniegt. Un es domāju, ka ir noteikti nepieciešams noslēgt šādu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Irāku. Mēs vēlamies atbalstīt šo valstu, mēs vēlamies tā palīdzēt sasniegt stabilitāti un normalitāti No otras puses, ir arī tā, ka vārdarbība un terors šajā valstī ir arī ļoti stipri, un uh, to var atrisināt uh, tikai solida ar solidaritātes palīdzību, ko izrādīts starptautiskā sabiedrība. Un, protams, mēs vēlamies arī cilvēktiesības un pamatiesības un pamatbrīvības uh, uzsvērt. Uzskat, ka ļoti svarīgi, ka šai ziņā nolikumā būtu paredzēta arī klauzula kurā būtu teikts, ka Irāka iestātos starptautiskajā krimināltiesā. Ja Irākai neizdosies šajā ziņā sasniegt progresu, tādā gadījumā sadarbības programmas vajadzētu ierobežot. Māro kungs jau teica, ka ir 132 grozījumi, daži no tiem attiecas uz kara laiku Es domāju, ka mēs tagad atrodamies citā fāzē, proti mēs vēlamies palīdzēt patiešām Irākam, mums jāraukās uz priekšu, nevis atpakaļ. Karš, protams, šo valsti ir sagrāvis, tas ir skaidrs, bet tas, kas tagad ir jāveic, ir jāsāk politisks process, kas sniegtu iespēju nodrošināt demokrātiju un stabilizēt esošo valdību. Es eh, domāju, ka vajadzētu atbalstīt tos grozījumus, ka, kuru mēķis ir nacionālā samierināšanās un cīņa pret uh, noziedzību, starptautisko noziedzību. Ir runa par uh, šeit par kritiku pret uh, reliģiju pārstāvjiem, par vardarbību pret reliģiju pārstāvjiem, un ir arī cilvēku tiesību izteiktā kritika pret nāvis sodu un sieviešu līdztiesību. Tas arī svarīgs jautājums. Irākuma ir valsts, kas uh, Eiropas Savienība ir svarīga daudzos jautājumos - drošībā, enerģijā, ekonomikā, tādēļ arī mūsu interesēs ir teikt, lai pēc iespējas ātrāk Irāka kļūtu par svarīgu sadarbību partneri šajā reģionā un uh, varētu izpildīt savu lomu. Tas ir mēķis, mums, kuru mums vajadzētu saviem centieniem sasniegt man nav vēl bijusi iespēja paraudzīties uz kompromisu priekšlikumiem, par kuriem jūs runājām. Šodien mēs par tiem būs izdarīti parunāt, tā ka es varēšu nākamajā diskusijā par to vēl izteikties. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Kopas kundze, un tagad eh, Tanaka kungs tiek ārgrupas vārdā. Es negribēju izteikties, bet es labprāt pāris vārdus varu pateikt. Eh, Vispirms apsveicu Mario Mauro par viņa ziņojumu. Uh, Irāka joprojām ir ļoti sarežģītā situācijā, un es atbalstu to, ka ir ieceicis delegācijas vadītājs, kas attiecīgi strādā Lielbritānijas vēstniecībā. Es jau sen atbalstu sīriešu kristiešus un uh, esmu nobežījies par viņu situāciju, jo nekas daudz netiek darīts, lai viņus aizsargātu, un daudz no viņiem um, glābju Sīrijā, jo citur uh, viņus ļoti vajā. Tā ir minoritāte, kas ļoti cieši no Bagdādas anarhijas. Esmu ļoti nobežījies par atbalstu, kas uh, tiek uh, izteikts Irānai, Arābu līgā, uh, atbalstot to, kas notiek Damaskā, runājot par pārlidojumiem attiecībā uz ieroču transportu uz Sīriju, un tas ir jāmin ziņojumā. Vai tas ir minēts? Nezinu, vai tas ir minēts. Es vienkārši pieminēju to. Bet, nu, skaidrs, ka Irāka ir jāatbalsta atjaunotnes procesā, bet mums ir jāatbalsta arī federālā struktūra un atzinīgi jāvērtē miers un stabilitāte, eh, kuru bauda Ziemeļirāk atrodosies um, um, reģionu. Un mums ir tiešām jāuzsver šie jautājumi. Visā citādi apsveic Māro kungu un Mēs turpināsim sakot notikumiem Irākā ar lielu interesi, jo tur vēl ļoti daudz ir jādara, lai sasniegtu uh, tādu demokrātijas uh, modeli un stabilitāti. Paldies, Tanoka kungs, uh, par jūsu negaidīto uzstāšanos. Gomešas kundze, vienu minūtu lūdzu. Jā, es gribētu arī pateikties Mauro kungam. Šis ir ļoti svarīgs dokuments Un nolīgums patiešām var uh, spārnot Eiropas delegāciju kaut ko darīt, bet mums ir arī jānodrošina, lai tā būtu pietiekam daudz līdzekļu uh, uh, uz vietas un arī autonomija no Britu drošības spēkiem, lai tā varētu darīt savu darbu. Es mēģināju iekļaut šeit perspektīvu ko, manuprāt, Irākā varētu nepreiz uztvert, proti, ka mēs rūpējamies tikai par kristiešu kopienām. Es zinu, ka a, tas a, ir saržģīts jautājums a, un a, tās cieš no diskriminācijas, bet Irākai arī būtu ļoti a, slikti, ja tā zaudētu šo daudzveidību. Bet būtu nepareizi, un to varētu nepareizi uztvert, ja mēs. A, paustu savas bāžas tikai par kristiešu uh, problēmām un nerunāt par šīm te vairākumu kopienām, piemēram, šītiem, jo viņi arī taču cieš uh, no teroristu uzbrukumiem. Tātad nav svarīgi, kādas ticības cilvēks šis ir, mums vienkārši ir jārūpējas par cilvēkiem. Uh, un tā ir kristīgā pieeja. Un e, jārunā arī par MKO. Manuprāt, šeit ir runa par Irānu un nevis Irāku. Mums nevajadzētu pieļaut, ka mūsu uh, viedokļi par sadarbību ar Irāku, uh, ka to aizēno MKO mērķi, un diemžēl ir deputāti parlamentā, kas tā domā, un es esmu pret to. Un visbeidzot, atbalstu to, ko teica Elenī Kopa par to, ka mums ir jāprasa augsti standarti no Irākas attiecībā uz cilvēktiesību mehānismu un arī starptautisko kriminālu tiesu. Paldies! Tā kā vēl ir trīs runātāji un Uh, ASV vēstnieks jau gaida, tad es tiešām lūdzu kolēģiem ievērot vienu minūti. Mājera kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Man pirmajā viedokļa apmaiņā bija iespēja izskaidrot, kāda ir mūsu grupas nostāja. Es domāju, ka dažas no Eiropas Savienības dalību valstīm ir uzsākušas nelegālu preventīvu viedokļu kāru Un e, vienīgais, ko viņi vēlējās, e, bija uh, nokļūt pie naftas un nekādus kodola ieročus neatrada, bet vairāk kā miljons cilvēki ir gājuši bojā, gāja bojā arī 70 tūkstoši karavīru un uh, viss, kas attiecās uz Irāku, tad mēs redzam, ka 99% Irākas nav drošības un ļoti daudz citu problēmu. Es pateicos Mauro kungam par viņa ziņojumu, taču es uzskatu, ka ar to vien nepietiek, jo, ja mēs sagatavojām tikai šādu ziņojumu, ar to nepietiek. Mums ir arī jālūdz piedošana, piedošana kā Eiropas Savienībai par to, ko mēs esam izdarījuši. Lielas paldies, Maijer kungs. Tālāk Landsberģa kungs uz vienu minūti. Landsberģa kungs. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Es pievērsīšos tikai devītajam paragrāfam Mēs e, atbalstām to, ko ieteica Stevenson kungs, bet ja nē, tad mēs gribētu sākotnējo redakciju, kur mēs teiktu, ka parlaments vēl sadarboties ar Irākas iestādēm lai uh, noskaidrotu, kādos apstākļos dzīvo uh, eh, Ašrafas nometnes ieslodzītie un lūdz aplūkot iespēju repatriēt šos cilvēkus uz demokrātisko Irānu. Un lai šīs nometnes atrašanās Irākas teritorijā beidzot tiktu atrasināt. Paldies, Landsberģa kungs, tālāk Kukar kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par darbu, ko ir paveicis Mauro kungs. Um, nu, es atbalstīju vairākus grozījumus, kas attiecās uz cilvēktiesību pārkāpumu. Uh, grozījumiem. Es esmu priecīgs par to, ka ir vairāki grozījumi par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir iekļauti šeit. Bet e, ar to vien nepietiek. Cilvēktiesību pārkāpumu ir daudz vairāk. Es īpaši uzmanīgi sekoju e, tam, kas attiecās uz. E, nometnēm Irākā un uz ieslodzīto pārvešanu no vienas nometnes uz otru. Mums ir jāievēro ieslodzīto cilvēku pamatiesības. Paldies, Kukana kungs! Un Maur Mario Mauro tagad uz īsu galvenoslēgumu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties deputātiem par visu, kas tika teikts. Šopēcpusdien mēs tiksimies kā ēnu referenti, un es domāju, ka Mēs varam arī vairāk uzsvērt e, cilvēku tiesību pārkāpumus. Tas taču nav nekāds kauns, ja mēs uzsvērsim to, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, taču mums ir jāievēro arī asociācijas un sadarbības nolīgums. Un tomēr jāpanāk, lai Irāka pēc iespējas ātrāk kā valsts izkļūst no krīzes. Eh, paldies, saka priekšādātais, līdz ar to šīs darba kārtības jautājums ir izskatīts, un eh, mēs par to balsosim nākamnedēļ, un tagad sveiksim ASV vēstnieku mūsu vidu. so I have the privilege now and I'm very... Tagad uh, man ir tās gods uh, sveikt mūsu vidu Kenārda kungu mūsu parlamentārajā komitejā īpaši tagad, kad ir beigusies priekšvēlēšanu kampaņa un um, prezidents ir ievēlēts no jauna Vašingtonā. Un Eh, ASV ir ļoti cieši Eiropas Savienības eh, partneris un arī ļoti sens. Tāpēc, eh, Kenard kungs, es nekavējoties jums došu vārdu un jūs varat stāstīt to, ar ko jūs šeit esat un pēc tam kolēģi jums uzdos jautājumu. Liels paldies, paldies par ielūgumu šodien uzstāties jūsu priekšā. Uh, Tiešām pašlaik ir ļoti izdevīgs brīdis, lai mēs varētu sākt sadarboties atkal jaunās skaņās pēc eh, prezidenta Obama pārvēlēšanas. Pašlaik eh, eh, ir ļoti būtiska satikšanās ASV, kur Vašingtonā Eiropas parlamenta priekšsādātājs Šulcakungs tīksies ar viceprezidentu Vaidenkungu. Uh, uh, un uh, šī satikšanās notiks eh, piekdien, un tāpēc mūsu priekšā ir ļoti svarīga nedēļas nogale. Tā kā pirms pāris nedēļām tika ievēlēts vēlreiz prezidents Obama, tad pašlaik ir īstais brīdis, lai uzsvērtu, cik svarīga ir mūsu sadarbība un cik būtiski uzdevumi ir mūsu priekšā. Miljoniem cilvēku visā pasaulē sekoja līdzi vēlēšanām, un man tā bija pirmā reize, kad es piedzīvoju, attiecībā prezidenta vēlēšanas ārpus ASV un mani pārsteidza tas, cik ieinteresēti cilvēki bija mūsu valstī un mūsu politikā. Un tagad cilvēki grib zināt, ko tās nozīmē un ko Obamas otrais termiņš uh, atnesīs gan ASV, gan pārējai pasaulē. Prezidents Obama stājās amatā mm, apzinoties to, kāda izaicinājuma viņu gaida 21. gadsimta pasaulē. Viņš teica, ka sadarbošanās nav viena no izvēlēm, bet gan, ka tā ir vienīgā izvēle, ja mēs vēlamies, lai cilvēcei būtu kaut kāda nākotne. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka mm, pirmā termiņa laikā Obamas kungs atjaunoja um, Mm, un pastiprināja sadarbību ar citām valstīm un arī ar multilaterālām institūcijām, īpaši ar ANO un Eiropas Savienību. Es ceru, jūs piekritīsiet, ka mēs esam ļoti smagi strādājuši pēdējos četrus gadus, lai pastiprinātu savu sadarbību ar visām ES e institūcijām un it īpaši ar Eiropas parlamentu. Mēs arī esam ļoti gandarīti par to, ka mūsu partnerībā ar vienu no Eiropas Savienībām, jaunajām institūcijām, ārējās darbības dienas tur bijusi ļoti produktīva. Protams, vēl ir daudz darba priekšā, tomēr, tad, kad mēs atskatāmies atpakaļ uz pirmo prezidenta termiņu, tad es varu jums pateikt, ka mana valdība tiešām ir e, bijusi e, ieguvēju skaitā, ja mēs runājam par sadarbību ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība tiešām ir viens no stūrakmeņiem mūsu sadarbībai ar visu pārējo pasauli. Un mēs e, esam ļoti ieinteresēti sadarboties ar Eiropu. Tā ir absolūti neatņemama mūsu partnerības sastāvdaļa. Iepriekšējās vēlēšanās uh, Amerikāņu tautai bija jāizvēlās starp diviem ļoti, ļoti skaidriem kandidātiem, un uh, um, Baraks Obama piedāvāja skaidru vīziju nākamajiem četriem gadiem. Nu, tieši to pašu mēs varam piedāvāt arī jums partnerību uz skaidriem noteikumiem. Pirmā Obamas termiņa laikā tika sastādīts ārlietu politikas prioritāšu saraksts, un mēs turpināsim pie tā strādāt arī otrā termiņa laikā. Jautājumu aptvērums ir ļoti plašs, un man ir tas prieks, ka es varu būt šo attiecību pašā centrā, jo man ir jānodrošina sadarbība starp ASV un Eiropas Savienību. Un Īsumā runājot, mēs varam šo sadarbību sadalīt četrās kategorijās. Pirmais - atbalstīt e, jaunās demokrātijas, otrā ir novērst terorismu pasaulē, trešā - koordinēt mūsu palīdzību e, nabadzīgākajai pasaules daļai, un ceturtais - pastiprināt mūsu ekonomisko sadarbību. Es mazliet parunāšu par to, kas ir galvenais katrā no šīm kategorijām. Mēs noteikti vēlamies uh, atbalstīt tos cilvēkus, kas ilgojās pēc demokrātijas. Un mēs noteikti priecājamies par to, kā gan austrumos, gan Ziemeļāfrikā ir radies um, jaunas eh, demokrātijas vilnis. Mēs priecājamies par izmaiņām Lībijā, Sīrijā, Tunisijā un citur, un tās vēl nav beigas. ASV ļoti priecājās par to, ka Gazā ir noslēgts pamiers. Mēs ar lielām bažām skatījāmies uz šo reģionu, un tagad tur ir panākts relatīvs miers. Un tas bija iespējams tikai tāpēc, ka ļoti daudzas puses iesaistījās, ieskaitot Izraēlas un Palestīnas atbildīgās iestādes. Nu, bez šaubām ir jāpiesauc arī apvienotās nācijas un mūsu Eiropas Savienības partneri. Uh, ASV valsts sekretāra teica, ka šis ir tiešām ļoti kritisks brīdis šim reģionam, un mēs esam spēruši soli pareizajā virzienā. Uh, Tagad mums ir jāpanāk reģionālā stabilitāte, jānodrošina stabilitāte, drošība, kā izrēliešiem, tā palestīniešiem. Tuvākajā nākotnē ASV sadarbosies ar šī reģiona pārstāvjiem, lai nodrošinātu mieru cilvēkiem gazas sektorā. Un katram solim, ko mēs speram, ir jāved mūs tuvāk mieram šajā reģionā. Mēs atbalstām Palestīnas valsts radīšanu. Tas būtu divu valstu risinājums. Mēs turpināsim uh, iebilst pret to, ka palestīnieši censos uzlabot savu situāciju apvienotajā nācijā ārpus pārunu ietvara. Tālāk, pārējot pie Irānas jautājuma, tad mēs priecājamies par to, ka Eiropas parlaments piešķīra Sakarova balvu diviem drosmīgiem disidentiem. Runājot par Afganistānu, mēs. Uh, esam gatavi uzturēt gan ekonomisko, gan uh, politisko pāreju, līdz 2014. gada beigām, un būtu ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība un ANO turpinātu atbalstīt afgāņu drošības spēkus, viņu centienos nodrošināt stabilitāti un mieru savā valstī. Mēs arī um, atbalstām mm, Afganistānas teritoriālo veselumu. Vēl viens jautājums, par ko ir jārunā, ir Balkānu valstis. Klintons kundze tikās ar Eštonis kundzi un uh, viņas sadarbojās plecu pie pleca Bosnijā, Serbijā un Kosovā lai aicinātu to pārstāvjus kāpt pāri etniskajām domstarpībām. Tāpat mēs cieši lūkojamies uz uh, Ukrainu, gan Klintone, gan Eštone ir. Uh, mm, atspoguļojuši savu viedokli Ukrainas medijos. Uh, Tāpat mēs eh, skatāmies uz eh, Baltkrieviju, jo Eiropā šajā daļā vēl ir lietas, kas mums ir darāmas, un mums noteikti pie tām ir jāstrādā. Āzijas reģionā mēs esam pieredzējuši vēsturiskas pārmaiņas. Viens no tām bija Birmā, mums ir bijušas ļoti augsta ranga vizītes Gan Eštons kundze, gan uh, Klintons kundze bija tur devušās un pavisam nesen arī pats prezidents Obama tieši tāpat kā Barozo kungs. Visas šīs vizītes ir bijušas ļoti nopietna darba rezultāts. Tad, ja mēs runājam par cilvēku tiesībām, es vēlētos īs īpaši uzsvērt to, ka Lambrinidis kungs ir kļuvis pār Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. E, kā jūs e, varbūt zināt, es ļoti cieši sadarbojos ar Stavros, kad viņš strādāja šeit parlamentā, un es zinu, ka viņš tagad ar savu intelektu, ar savu dedzību noteikti ļoti daudz dos šo jautājumu risināšanā, un mēs ar cerību lūkojamies nākotnē e, un ceram, ka varēsim risināt jautājumus, kas attiecās uz cilvēktiesību pārkāpumiem e, un arī e, kas attiecās uz geju, lesbiešu un biseksuāļu un transseksuāļu tiesību pārkāpumiem. Um, mums ir jācīnās arī pret eh, terorisma draudiem, īpaši tajos reģionos, kur tas varbūt ir sevišķi aktuāli. Mēs esam ļoti cieši sadarbojušies ar Eiropas Savienību un īpaši ar Eiropas parlamentu šajos jautājumos. Um, Mm, mums bija sadarbība, eh, kas attiecās uz eh, terorista, terorisma finansējuma izsekšanos, izsekošanu, un eh, tad bija arī tāda pretrunīga jautājuma. par personas datu nodošanu. Nu, un Eiropas uh, Savienībai ir jāpalīdz arī citām valstīm aizsargāt sevi un arī citas valstis pret uh, terorismu draudiem. Piemēram, Ziemeļāfrikā, īpaši Tunisijā, mēs īpaši apmācām e, drošības spēkus. Nu, pēdējo gadu laikā īpaši uzmanība ir arī pievērsta Lībijai, kur mēs ļoti nopietni strādājam pie tā, lai gāstu Kadafi režīmu, iesaldējot viņa finanšu līdzekļus. Un tas, eh, tā pieeja ir bijusi ļoti efektīva ne tikai Lībijā, bet arī Irānā. Mēs ļoti cieši sadarbie, sadarbojāmies ar ES un strādājām pie sankcijām par Irānas eh, kodola programmu. Un man šķiet, ka spiediens, ko izdarīja ASV kopā ar Eiropas Savienību, piespieda Irānu atkal sēsties pie pārunu galda, un es gribētu pateikties Ešanās kundzei par šīm pārunām. Tāpat ASV ir nopietni iebildusi pret uh, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu Dienvidkorejā. Un vēl ir pāris reģioni, kur mēs ļoti, ļoti cieši sadarbojamies. Īpaši reizes mums pašlaik dara mali, sevišķi valsts ziemeļa reģions, un arī šeit būs nepieciešams reģionāls risinājums, tāpēc mēs sadarbojamies ar uh, vietējām iestādēm un cerēsim, ka Malī valdība spējas apkarot teroristus savā zemē. Runājot pār attīstību, mūsu partnerības interesantākais aspekts ir E, tās, ka tad, kad pasaulē notiek kaut kāda humāna veida katastrofa, tad viss pasauli skatās uz ES un ASV, lai redzētu, kāda būs mūsu atbilde. Te es nevaru nepieminēt Nairobi e, konferenci, kur tika savākts vairāk nekā miljārdus dolāru, lai varētu sniegt uh, palīdzību. un uh, notiks vēlāk arī tikšanās Dakarā, kur mēs apspriedīsim to, kā padarīt mūsu palīdzību efektīvāku. Mēs darām arī visu, kas iespējams, lai sniegtu humani, humano palīdzību Sīrijai, un jau pašlaik ir iztērēti vairāk nekā 65 miljoni dolāru, lai palīdzētu Sīrijas tautai, un tas ir vairāk nekā 75% no finansējuma, kas ir piešķirta Sīrijai kopumā. Tad ir vēl jautājumi, kas varbūt tieši neskara ārpolitiku, bet ir ļoti svarīga ārpolitikai. Tā ir sadarbība ekonomikas jautājumos. Es domāju, mēs visi atzīsim, ka a, efektīva ārpolitika, un te es runāju par jebkuru valsti, ir e, spēcīga un a, augoša iekšējā ekonomika. Finanšu krīze arī mūs ir ietekmējusi ļoti smagi, un mums ir jāveicina arī pašiem sava ekonomiskā izaugsme, lai radītu darbības vietas. Mūsu ekonomiskā partnerība ir vislielākā visā pasaulē. un uh, mums ir kopīga tirzniecības politika tiešām miljārdu dolāru apmērā. Un es domāju, jūs atzīsiet, ka ar to vien nepietiek. Ir vēl ļoti daudz lietas, kuras mēs varam paveikt. Mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varam padziļināt vai paplašināt mūsu ekonomisko sadarbību. Uh, un es kopš esmu šajā darbā nekad neesmu tik bieži runājis par ekonomiku. Mēs esam iesaistījušies ļoti svarīgās diskusijās, augsta līmeņa darba grupās. Es zinu, ka par šo jautājumu tiks runāts arī Vašingtonā šonadēļ. Mums ir iespēja padziļināt mūsu ekonomiskās attiecības, un es ceru, ka mēs šīs iespējas izmantosim tuvāko mēnešu laikā. Runājot par datu aizsardzību, PDN un tam līdzīgi jautājumi mums ir jās jāstrādā cieši kopā, lai mēs aktualizētu savu datu aizsardzības e, noteikumus un tā varētu sadarboties. Jūs šeit parlamentā e, runājat par e, komerc datu aizsardzību. Nu, arī mēs pie tā strādājam, un varbūt mūsu sistēmas nav identiskas un harmoniskas, bet tās ir, tam ir jābūt savstarpēji savietojumam. Uh, Visbeidzot, tad, kad mēs skatāmies uz Obamas otro termiņu, tad mēs sākam eh, šo jauno termiņu, uzskatot, ka ir jāturpina pirmajā termiņā iesāktais darbs. Mums ir ļoti daudz neatliekami uzdevumi, taču, kā jau Obamas kungs teica, vēlēšana naktī pirms pāris nedēļām um, viņš teica, ka uh, viņš sāk šo termiņu apņēmības pilns un viņš jūt tik lielu iedvesmu kā nekad. Mēs šajā otrajā termiņā cieši sadarbosimies ar Eiropas Savienību un no mūsu uh, prezidenta perspektīvas, kā arī no mūsu valsts sekretāras viedokļa, no manis paša un no visas mūsu administrācijas viedokļa nav labāka partnera par Eiropas Savienību, lai strādātu pie šiem uzdevumiem. Un man liekas, ka pagātne mums par to skaidri liecina. Mēs apsveicam par to, ka jūs saņēmāt Nobel miera prēmiju un mūsuprāt tas simbolizē ne tikai darbu, ko jūs esat paveikuši pagātnē, bet arī darbu, ko jūs vēl tikai izdarīsiet Un es ceru, ka šo darbu jūs veiksiet kopu, kopā ar mums, jo mēs uzskatām jūs par vienu no nopietnākajiem sabiedrotajiem, lai veicinātu mieru visā pasaulē. Paldies! Liels paldies! Uh, vēstnieka Kenārda kungs mums tiešām ir ļoti plaša sadarbības darba kārtības starp Eiropas Savienību un ASV, un mēs jūs arī uzskatām par vissvarīgāko strateģisko mūsu partneri, eh, cīnoties pret uh, problēmām visā pasaulē un arī runājot par bilaterāliem jautājumiem. Tagad piedāvāju divus uh, jautājumu raundus. Uh, vārdu došu komitejus deputātiem, kas ir koordinātori, katram divas minūtes. Un vispirms būs Sala Frankas kungs no Tautas partijas grupas. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies uh, Kenārda kungam par viņa ierašanos ne tikai šodien, bet arī uh, katru reizi, kad Eiropas parlamentā viņš tiek uzaicināts. Man šķiet, ka viņš ļoti labi izskaidroja to, cik nozīmīga ir sadarbība starp ES un ASV ārpolitikā, un es domāju, ka šī sadarbība ir tikai jāpastiprina. Jūs jau teicāt, ka e, nākamajā prezidenta Baraka Obamas termiņā būs vairākas prioritātes, viena no tām ir arābu pavasaris. Un nu, tāpēc es gribētu, vēstnieku kungs, jums pajautāt kaut ko. Jūs jau zināt, ka Eiropas parlaments ir sagatavojis rezolūciju par eh, gāzas konfliktu, un es arī vēlētos izmantot e, iespēju, lai pateiktos ASV par to, ka uzreiz tur ieradās Hillary Clinton, un eh, šīs jautājums nekavējoties tika risināts. Tad jautājums ir par ANO statusu apvienotajās nācijās. Nu, te ir zināmas bāžas par to, ka ASV varētu atsaukt savu atbalstu Palestīnai. Uh, un tas varētu radīt um, krīzi Palestīnā. Tāpēc es gribētu, lai jūs pastāstiet par to, kāda būs ASV nostāja ceturtdien ANO. Nu, tad vēl pavisam īsi es gribētu pajautāt par uh, Ķīnu un par to, ka ir nepieciešams pastiprināt uh, diplomātisko sadarbību ar Ķīnu, jo pagaidām uh, ir ļoti liela diplomātiska spriedze. Tālāk par Irānu. Kad jūs turpināsiet pārunas ar Irānu? 5 plus 1 dialoga ietveros tālāk un visbeidzot par Kūbu. Uh, Arī e, Eiropas Savienība atbalsta to, ka Kubā notiktu pakāpeniski pāreja uz demokrātiju. Un uh, mēs gribētu nonākt pie vienošanās, vai Obamas kungs pēc tam, kad būs mazliet attapies no vēlēšanām, varētu kļūt mazliet fleksiblāks attiecībā uz Kubu. Česien. Salafranka. Paldies, Salafrankas kungs. Un tagad uh, vārds Gomašas kundzei sociāldarām kādu grupas vārdā. Sveicu jūs, Kenārda kungs, šeit. Uh, tiešām liels prieks un atvieglojums redzēt, ka prezidents Obama ir atkārtot ievēlēts un īpaši paldies par uh, to, ko jūs teicāt par ekonomikas krīzi. Um, un tas ir uh, kontrastā ar to, kas tiek runāts šeit Eiropā, ka ir šī milzīgā taupības politika, kas visu tikai pasliktina. Um, piekrītu Sala Frankas kungam par pamieru Gazā un apsveicu arī ASV par paveikto darbu. Vai jūs atbalstīsiet no kodolierēču brīvus tuvos austrumus, kā veidu cīnīties ar uh, izaicinājumiem šajā reģionā? Uh, proti bruņošanās sacensība, kur izraisīja Irānas kodolprogramma. Gribētu jums pajautāt, runājot par globāliem draudiem. Tika minēta Ķīna. Kā jūs vērtējat to, ka Ķīna stiprina savu armiju ļoti necaurskatāmā veidā? Uh, Un uh, jūs teicāt, ka ASV vēlas cīnīties ar šiem globālajiem draudiem, un uh, jūs minējāt Sahelu un Malī. Bet ASV tikko paziņoja, ka tā izvedīs uh, spēkus no lāžas bāzes Atlantijas okeāna vidū. Un interesantā kārtā ķīnieši uh, ir gatavi ieņemt šo ASV vietu. Uh, Tātad kā ASV var uh, rīkoties šādā situācijā šajā pasaules daļā? Un vispēcot, man jums jājautā, uh, es nepieņēmu šo te uh, attaisnojumu, kas tiek uh, sniegts par uh, bezpilotu lidmašīnu veiktajām uh, nāvas gadījumiem, tā kā slepkavībām kā tas tiek vērtēts, kā, vai tas nebūs uh, jautājums, kas atgriezīsies pie ASV, ja tas turpināsies. Paldies, Gomešas kundze, tagad Nēcas kundze salda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja vēstnieka kungs. Sveicu jūs šeit. Un um, es savukārt gribētu teikt, ka mūsu grupas vārdā uh, gribu paust uh, prieku par to, ka uh, uh, ASV iedzīvotāji, pilsoņi pārvēlēja Obamas kungu, tas bija ļoti vietas lēmums. Līdzīgi kā citi uh, uh, kolēģi, es biju klāta demokrātu kongresā un um, viena no mazāk pozitīvajām pieredzēm, kas man tur bija, bija apzināties, cik maz uh, tika runāts par Eiropas Savienību. Un pat Eiropas Savienības valstis netika pieminēts. Es saprotu, ka pārtīs kongress ir tāda iekšēja lieta. Un uh, tas galvenokārt ir vērsts uz Amerikas pilsoņiem, um, vispirms vēlētājiem un pēc tam pārējiem iedzīvotājiem. Bet uh, tas tiešām bija tāds uh, rūkts eh, pārsteigums, rūkta pieredze. Es pādu savu prieku par Obamas pārvēlēšanu, bet nav viegli aizmirst, ka vienīgais teikums, ko viņš minēja par Eiropu savā noslēguma runā, bija sekojošais. To es tik drīz neaizmirsīšu. Krīze Eiropā ir jāierobežo. Eh, bet, protams, viņam ir taisnība tā sakot. Uh, Tātad e, ir tāda e, kontrastējoša situācija. Es nekādā ziņā neapšaubu e, tā jūsu teiktā patiesumu un arī Hillary's Clintons teiktā godīgumu un pateisumu, bet man šķiet, ka tas nevienmēr tiek skaidri pateikts Amerikas iedzīvotājiem, cik ska, tī, cieša ir sadarbība starp mūsu uh, Uh, pusēm, vai jūs varētu varbūt darīt kaut ko, lai to uzlabotu? Paldies! Paldies, Niecas kundze! Un tagad zaļo grupas vārdā būtu Kofer kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēstnieka kungs gribu apsveikt jūs par paveikto darbu pēdējo gadu laikā. Jūs tiešām esat smagi strādājis, lai veidotu transatlantiskās attiecības un uh, pārskatot uh, jūsu paveikto darbu, tiešām jūs esat labi strādājis. Jūs minējāt prezidenta Obamas vīziju par nākotnes partneru attiecībām. Atzīšos, ka par šo vīziju neko daudz nedzirdēju priekšvēlēšana kampaņā, tātad labprāt daudz vairāk par to uzzinātu nākotnē. Varbūt eh, ekonomiskā partnerība un tirzniecības eh, partnerība un iespējams eh, brīvās tirzniecības nolīgums varētu um, iedvest dzīvību šiem mērķiem mūsu attiecībās. Īsi gribētu pieminēt četras lietas. Pirmkārt, Es noteikti būtu iepriecināts, un daudz eiropiešu noteikti arī būtu ļoti iepriecināti, ja prezidents varētu tā kā atjaunot, atdzīvināt savu klimata darbkārtību, klimata plānu, tā, tas nedaudz ir pazudis pēdējo divu gadu laikā. Un ambicioza klimata diplomātija noteikti pasaulē palīdzētu. Šis parlaments ir paudis uh, apņemšanos atbalstīt Un uh, tātad uh, palestīniešu statusa paaugstināšana no ģenerālajā asamblējā, un mēs noteikti uh, novērtētu, jo ASV padomātu par savas pozīcijas maiņu. Mēs um, redzam arī interesi par Āzijas un Klusaukienu reģionu, un tur noteikti vajadzētu turpināt sadarboties. Un pēdējais e, punkts ir jautājums. Tad, kad uh, Obama runāja par attiecību pārstartēšanu ar Krieviju, tas, manuprāt, kaut kā pārāk veiksmīgi izdevās. Vācijas kanclere uh, pati spiež savu restartu pogu uh, un ir aizvien skarbāk pret Krieviju. Ko mēs varam sagaidīt no jaunās administrācijas attiecībā pret Krieviju? Paldies. Paldies, Butikofera kungs. Un Tanaka kungs, koordinātors no ACR e grupas, tagad izteiksies priekšsādātāja kungs, vērni, vēstnieka kungs, sirsnīgs veicu jūs no mūsu grupas puses. Un eh, man patika, ka jūs pieminējāt SWIFT balsojumu, tad, kad es runāju saviem vēlēšanu eh, apgabalu iedzīvotājiem, tad es to citēju kā modinātāju zvanu ASV, kas pēkšņi saprot, cik svarīgs ir Eiropas parlaments KDP un e, tirzniecības politikā pēc Lisabonas līguma. Tad, tad ir interesanti, ka ASV arī pamanīja šo balsojumu, jo lietas ir mainījušās. Tagad kopš šī balsojuma bija arī Džo Baidens, kas ieradās. Uh, Mūsu grupa, kā jūs zināt, ir Atlantīsko attiecību atbalsta grupa. Mēs ar lielu interesi sekojām, kas notiks Obamas otrajā termiņā, jo īpaši, kad tiks nomainīta Klintons kundze, viņa bija lieliska valsts sekretāra, jeb ārlietu ministre, un varbūt, ka viņa tagad gatavojas uh, prezidenta vēlēšanām. Ar prieku uzklausīju to, ka jūsu valdība ir apņēmusies uh, saistības. Uh, Uh, atsākt uh, tuvo austrumu miera procesu. Mēs kā grupa pagājušajā nedēļā um, nolēmām, ka uh, būtu pārmērīgi agri um, nodrošināt Palestīnai um, novērotā status anno. Es esmu šajā parlamentā arī uh, tā izemes uh, trauku grupas priekšsēdētājs, un es esmu ļoti nobazījies par pieaugošo spriedzi uh, Ķīnas pierobežā, un uh, ir daudzas joms, kurās mēs varam sadarboties, un esmu arī referents par Āfrikas ragu. Šorīt bija balsojums, es zinu, kāda ir NATO, ASV un ES loma šeit un sadarbība šeit ir pilnīgi neaizstājama. Runājot par terorismu apkarošanu, esmu arī uh, referents par Melnkalnu un Rietumu Balkānu mums ir ļoti svarīgi. Un uh, cilvēktiesības uh, Rietumu Sahārā un Sahela reģionā ir jāievēro, jūs minējāt problēmas Malī, un šis ir ļoti tāds svarīgs jautājums jums un Eiropas Savienībai, bet ir daudzas kopēju interešu zonas, brīvotiesniecības noliegums ar Kolumbiju, kas mums ir jāratificē. ratificē Dienvidāzija, Irānas sankcijas, Sīrija, bet jautājums, kas no, tiks darīts, lai uh, novērstu fiskālo plaisu un uh, kas tiks darīts, lai nodrošinātu ES, ASV brīvās aizniecības reģionu. Tagad piedāvāju dot vārdu uh, vēstniekam Kenārda kungam, lai varētu uh, atbildēt uz jautājumiem, ko uzdevā Eh, koordinātoru un eh, vēstniekungs mums vēl ir pieci runātāji paredzēti, varbūt varētu viņiem dot vārdu un tad vēl dot pēc tam jums vārdu noslēguma vārdiem. Lūdzu jums vārds. And... Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī par eh, jaukajiem vārdiem, paldies par apsveikumiem, par prezidenta atkārtotu ievēlēšanu. ievēlēšanu. Es arī vēlējos, lai jūs saprastu, ka Sadarbojoties ar Eiropas parlamentu, mēs augstu novērtējām to, ka daudzi no jums ir iesaistījušies jautājumos, kas uh, uh, mums ir svarīgi. Sala Frankas kungs bija kopā ar eh, Katrīnu Eštenu devies uz Eģipti, tāpat arī Gomešs kundze. Uh, um, bija devusies vizītē, un e, mēs ļoti augstu novērtējam šīs vizītes. Es vēlētos izmantot iespēju tagad jums par to pateikties. Mēs esam atklājuši, ka jums ir attiecības ar um, dažām valstīm, e, kuras jūs esat izveidojuši ar saviem kanāliem, ar politiskajām grupām, un mums tādu nav. Tas mums ir ļoti liels atbalsts. Es centīšos būt īsi savās atbildēs. Sala Frankas kungs, jūs man uzdevāt jautājumu par Kubu un par to, vai e, Obama varētu būt fleksiblāks otrajā termiņā. Gutīgi sakoties, neesmu pārliecināts, vai Kubas situācija ir mainījusies, lai mēs varētu mainīt savu politiku. Mūsuprāt, Kubā vēl joprojām ir e, ļoti liela represija pret disidentiem. E, māksliniekiem un citiem. Un kamēr vien mēs neredzēsim vēlēšanos mainīt represijas līmeni, es neesmu pārliecināts par to, ka arī mēs kaut ko mainīsim. Tad bija jautājumi par mūsu politiku Āzijā un Dienvidķīnas jūru. Es centīšos apkopot manu atbildi. Kad eh, prezidents pirmo reizi paziņoja, ka mēs vairāk koncentrēsimies uz mūsu ārpolitiku Āzijā, tad eh, man šeit tika izteiktas bāžas, ka varbūt mēs novēršamies no Eiropas. Es ceru, ka tas ir mainījies un arvien vairāk tiek atzīts, ka uh, ne tikai ASV ir jāpievēršās Āzijai, bet arī Eiropas Savienībai ir jāpievēršās Āzijai. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ārējās sadarbības dienestu. Eh, Eštona un Klintona pārakstīja eh, sadarbības vienošanos. Mēs Nē, uzskatām, man liekas, Gomešs kundze, jūs runājāt par militāriem draudiem Ķīnai. Mēs, uh, nu, negribētu lietot šādus vārdus. Protams, ka mēs atbalstām to, uh, ka ir jāuztur ieroču embargo pret Ķīnu, bet mēs uzsveram, ka Ķīna ir augoša un dinamiska ekonomika, un mūsu prezidenta galvenais iebildums mūsu politikā ar Ķīnu ir, mūsu prezidenta galvenais mērķis ir uzskatīt Ķīnu par eh, vienu no galvenajiem partneriem gan ANO, gan Pasaules tirdzniecības organizācijā. Mums ir ļoti cieša sadarbība ar Ķīnu, un laikam mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību to var tikai veicināt. Un uh, attiecībā uz to, ko teica Butikoferkungs. Uh, Jūs saprotiet, mūsu prezidenta vēlēšanās nebija runa par uh, ārpolitiku, bet gan par iekšzemes ekonomiku. Un runa par Eiropas Savienību un tās politiku uh, Uh, nebija svarīgi. Un, gudīgi sakot, es parasti apjūku, tad, kad man jautā par to, kāpēc Eiropa tik maz tiek pieminēta ASV priekšvēlēšana kamp mm, kampaņā. Nu, ziniet, eh, es esmu piedzīvojis ļoti daudz vēlēšanas Eiropā, un tad neviens nerunā par ASV. Nu, kāpēc tad jūs gaidāt, lai ASV runātu par uh, Eiropu priekšvēlēšana kampaņas laikā? Taču vēlēšanas parasti ir par iekšzemes jautājumiem, par nodokļiem, par pensijām, par veselības aprūpi. Nu, un tad vēl viens. Uh, jautājums, kas pārāstī parādās eh, prezidenta eh, runās, protams, ir ekonomiskā krīze. Ne jau krīze ar Eiropas Savienību mums ir. Bet uh, krīze ir mums, ir jums, un uh, prezidents Obama to pieminēja tikai tāpēc, lai pateiktu, ka ASV var būt nodrīga cīnot lai palīdzētu Eiropas Savienībai cīnīties pret krīzi. Butikofera kunga teiktais bija ļoti svarīgs. Prezidenta kampaņa, tad, kad viņš pretendēja uz amatu pirmo reizi, e, saturēja arī apgalvojumu, ka viņš cīnīsies pret klimit, klimata pārmaiņām, cik ļoti vien iespējams. Mēs bijām ļoti vīlušies, ka uh, Kopenhagenā nevarēja panākt vienošanos, un tas ir ļoti žēl. Tomēr būtu svarīgi atzīt, ka prezidents ir izdarījis tik daudz, cik vien tas ir iespējams, un viņš turpinās pie tā strādāt. Mēs domājam, ka mūsu emisiju samazinājums eh, ir bijis nopietnas, un mēs noteikti to varam samazināt vēl vairāk. Viens no jautājumiem, un man liekas, man vajadzētu uz to atbildēt, bija Tanaka kunga jautājums par nodokļiem. Nu, tagad man ir jārunā par mūsu iekšpolitiku. Šī situācija ir ļoti mainīga, kamēr mēs uh, runājam šeit, tikmēr tas tiek apspriests arī kongresā, un prezidents to apspried arī ar Džonu Beineru. Mums ir jāizvairās no finanšu uh, sabrukuma ne tikai ASV, bet arī citur. Uh, Paldies, vēstnieka kungs. Mums ir vēl pieci runātāji, un es aicinātu kolēģus izteikties tikai vienu minūti, jo pēc tam mums vēl ir jātiekās ar Fairom ministru. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos vēstnieku kungam par to, ka viņš tik ļoti uzsver ASV sadarbību. Uh, ar uh, Eiropas Savienību. Mans jautājums ir tāds, kādas sekas būs nodokļu, fisk, nodokļu konsolidācijai attiecībā uz ārpolitiku? Jūs pieminējāt uh, gandrīz visus kontinentus, tad, kad jūs uh, runājāt, un jūs pieminējāt pat uh, Kubu, bet es gribētu, lai jūs parunājat arī par Latīņu Ameriku, to jūs nepieminējāt. Liels paldies, uh, Milāna kungs, paldies, ka tik īsi izteicāties. Kirilova kungs, lūdzu. For... Esnie kungs, eh, paldies, ka ieradāties šeit pie mums, atsaucoties uz uh, eh, bāžām. Jums bija ļoti diplomātiska atbilde. Un ļaujiet man pajautāt, vai ir iespējams, ka prezidents Obama pats varētu apmeklēt vai nu Briseli vai Strasbūru šajā otrajā termiņā un apliecināt uh, vēlreiz personīgi, ka uh, Eiropa tiešām ir svarīgs partners ASV. Paldies par jūsu teikto citās jomās, bet ir viens konkrēts jautājums. Ir joprojām Eiropas Savienībā vairākas valstis, kurām ir vīzu režīms ar ASV, vai ir uh, Eh, iespējams, ka varētu panākt progresu šajā otrajā Obamas termiņā, jo šeit mēs eh, redzam, ka eh, te izšķiroši svarīgs ir noraidīto pieteikumu skaits. Tātad vai jūs varētu par to vairāk pateikt? Paldies, Kirilau kungs un prezidents Poterings gribētu arī izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Vēstnieku kungs apsveicu jūs ar Obamas pārvēlēšanu. Un tas ir tāds uh, jauks blakus efekts, ka jūs uh, visu laiku uh, varat palikt šeit vislai, kamēr uh, Obamas kungs ir prezidents. Man ir divi jautājumi. Pirmo uzdev jau Kirilo kungs. Kad es biju parlamenta priekšsādātājs, es uzaicināju Obamas kungu uzteikt runu Eiropas parlamentā. Uh, bet, diemžēl, to nevarēja īstenot, bet ārlietu ministra Klintona ieradās, kas arī bija lieliski. Un pēdējais, kas uzstājās Eiropas parlamentā, bija Reigana kungs 85. gadā Strasbūrā, un tāpēc būtu tiešām jauki, ja pēc gandrīz 30 gadiem ASV prezidents varētu ierasties. Un es ar lielu prieku uh, uzklausīju informāciju, ka šodien Šulc kungs tiksies ar Obamas kungu. Uh, Otrs jautājums par tuviem austrumiem. Apsveicu jūs par to, ko jūs tur darāt. Kāda ir amerikāņu pozīcija attiecībā uz Hamas? Un vai tā nav pretruna, ka vienas puses jūs sakāt, mēs vēlamies divu valstu risinājumu, tāpat kā mēs, bet no otras puses jūs nevēlaties uh, uh piešķirt palestīniešiem labāku statusu. Manuprāt, mums palestīnieši vairāk ir jāiesaista šajā procesā. Ja jūs man varētu sniegt atbildi, es to tiešām novērtētu. Paldies par jūsu iedrošinošiem vārdiem. Paldies. Paldies, Poteringa kungs. Tagad uh, vārds Šāks kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Vēstniekungs, es arī gribētu apsveikt jūs un administrāciju, un es ceru, ka um, man ļoti svarīgs jautājums digitālā brīvī pasaulē joprojām būs prioritārs jautājums jums. Varbūt jūs varētu uh, pateikt uh, uh vairāk kaut ko par kiberdrošību. Uh, ko bieži vien nepareiz saprot. Es ar nepacietību gaidu transatlantisko likumdevēju dialogu, kas drīzumā notiks, un es ceru, ka mēs varēsim uzlabot savu sadarbību, jo e, kopā mēs e, daudz veiksmīgāk varēsim risināt šos jautājumus mūsdienu pasaulē. Vēl viens jautājums, ko gribētu pieminēt, tāpēc, ka sadarbojoties mums ir jābūt gan neatkarīgiem, gan savstarpēji papildinošiem. Uh, Un uh, ASV iedzīvotājs saprot, ka ASV uh, veiktie pasākumi ietekmē arī pārējā pasauli, vienāk, lai tās būtu Irānas sankcijas vai kaut kas, kas būtu saistīts ar intelektuālā īpašuma uh, likumdošanu. Vai tātad, ka tiek ierobežota Eiropas Savienības brīvība zināmos jautājumos, un tas nevienam nenāk par labu. Uh, vai mēs tomēr nevarētu labāk sadarboties kopējo mērķu labām. Un tagad Lunačeks kundze vienu minūte. Paldies priekšsādātāji. Arī zaļo grupas vārdā sveicu jūs šajā sanāksmē, apsveicu jūs ar uh, Obamas pārvēlēšanu. Divi jautājumi. Vienu jau minēja vairāki kolēģi, proti ANO ģenerālās asamblējas balsojums, kas notiks nākamā otrdien. Tātad bija rezolūcija, kuru pagājušajā nedēļā atbalstīja plašs parlamentu vairākums. Tātad mēs tiešām aicinām ASV e pārskatīt savu pozīciju un atbalstīt Palestīnas novērotāju statusu. Otrakārt, esmu šī parlamenta referente par Kosovu, un es tiešām novērtēju ASV spēlēto lomu tur. Uh, jo īpaši par sieviešu konferenci Madlēna Olbraita bija klāt, un Anna Vinēts, un es arī biju klāt, un uh, uh, Klintons kundze un Eštons kundze arī šeit rīkojas ar tādu kopīgu pieeju. Un Eiropas parlaments uh, bija tā Eiropas Savienības institūcija, kas visvairāk atbalstīja Kosovas neatkarību. Joprojām ir piecas uh, uh, Uh, dalībvalsts ES, kas to neatzīst, bet nav arī vairākuma ANO ģenerālajā asamblējā. Tātad, ko mēs varētu darīt, lai panāktu to, ka Kosovo kļūtu par starptautiskā citu valsti? Paldies, Lunačeks kundze, un tagad lūdzu vārds uh, vēstniekam Kenārta kungam. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies. 5 minūtes, saka priekšsādātais. Centīšos izteikties ļoti īsi. Melan Mona kungs uh, uzdeva jautājumu par uh, fiskālo uh, plaisu vai aizu. Tas tiešām būtu briesmīgi, ja tas tā notiktu. Kā jūs atcerēsieties, uh, pirms gada augustā mums bija problēmas ar mūsu parādu slieksni, griestiem, un uh, kongress uh, atlik šo jautājumu uz šo gadu. Ja kongress nerīkosies un netiks automātiski ierobežoti līdzekļi. Tātad tad automātiski tiks ierobežot izdevumi un palielināti uh, um, nodokļi. Un tas varētu būt 500 miljārdu dolāru trieciens ASV ekonomikai, kas varētu atgrūst valsti atpakaļ recesijā. Un tieši tāpēc uh, ir tāds stimuls politiskajiem līderiem atrisināt šo problēmu. Es personīgi esmu piesardzīgi optimistisks. Uh, jo īpaši tagad pēc vēlēšanām, ka kaut ko uh, mēs izdomāsim un izvairīsimies no šīs uh, smagās situācijas gan mums, gan Eiropai. Par Latīņu Ameriku man jāatzīstas. Es uh, lielāko tiesu laika pavadu cenšoties saprast Eiropas Savienību un daudz necenšos saprast Latīņu Ameriku, tātad man te nekas daudz jums nav sakāms, kaut gan es noteikti um, nosūtīšu jums mūsu ekspertu kontaktdatus, lai jūs varat uh, par to pārunāt. Kirilov kungs un Patrīna kungs jautāja, vai prezidenta kungs varētu apmeklēt Brīseli vai Strasbūru savā otrajā termiņā. Es eh, droši vien gribētu, lai tas notiek eh, daudz vairāk nekā jūs šeit, eh, un es tiešām ceru, ka tas izdosies kaut kad, bet prezidenta darba kārtība ir tik aizņemta, ka mēs nevaram uzņemties nekādas saistības, bet es pie tā strādāju, cenšos, lai to panāktu. Kirlokungs, jūs jautājāt arī par vīzu režīmu. Es saprotu jūsu vilšanos, un arī prezidents to saprot, viņš jau pirmajā termiņā strādāja pie centieniem liberalizēt eh, vīzu eh, atvieglojumu programmu ar Poliju. Mēs saprotam, kāda ir šī neapmierinātība. Ir noteikti standarti, kas mums ir jāievēro mūsu likumdošanā. Jūs uh, eh, prasiet, kāpēc tas ir mūsu lēmums, mēs aizstāvam savus uh, Uh, robežas. Katra suverēnā valsts to dara, lēmi, kas var ieceļot tās uh, valstī, un mums pašiem šie lēmumi ir jāpieņem. Bija pāris jautājumi par um, Palestīnas jautājumā no ģenerālajā asamblējā. Tās atcīmredzot ir sarežģīts jautājums mums, tāpēc, ka tas mūs nostāda uh, pretrunā šī parlamenta viedokli, bet mēs esam apņēmušies, um, tad, uh, nolēmuši, ka vienīgais veids, kā panākt mieru šajā reģionā, ir tiešas sarunas starp abām pusēm - palestīniešiem un izrēļiem. Un uh, tas, ka Palestīna kļūtu par novērotāju valsti, neko daudz nemainītu. Tik un tā Palestīnai ar Izraēlu būtu savstarpēji jāvienojas par mieru. Uh, Un tur varētu būt arī citas saks, piemēram, finansējums Palestīnas pašpārvaldei. Tātad jādara viss, kas piespiestu šīs abas puses nosēsties pie sarunu galda, jo tām pašām ir jāatrisina visas domstarpības. Atbildot uz jautājumu par Serbiju, Kosovu un pēc tam pieskaršos Maraikas jautājumam par uh, digitālo brīvību. Mēs arī tiešām esam uh, ļoti iepriecināti par mūsu sadarbību uh, sarežģītajos jautājumos eh, starp Kosovu un Serbiju, bet eh, jums ir eh, trumpis, ka jūs varat piedāvāt dalību šīm valstīm, un gan Serbijai, gan Kosovai būs jāatrisina savas problēmas pašiem, un cerams, tad viņas varēs kļūt par transatlantiskās kopienas un ES dalību valstīm. Ir 90 valstis, un es saprotu, ka eh, tās atzīst Kosovu, un šo skaitlu vajadzētu palielināt. Bet ja Kosova un Serbija normalizēs savas attiecības, tad arī citas valstis eh, būs uh, pozitīvāk noskaņots pret Kosovas neatkarības atzīšanu. Un visbeidzot, Šaks kundas jautājums par digitālo brīvību. Kā jūs zināt, tad mēs pie daudziem no šiem jautājumiem strādājam kopā. Un um, tā kā esmu pats strādājis IT jomā, tad uh, šis jautājums man ir svarīgs. Tagad uh, nākamnedēļ notiks ļoti svarīga sanāksme uh, Dubajā Starptautiskā telekomunikācijas savienība skatīs šos jautājumus, kā varētu pārvaldīt internetu nākotnē, un mēs uzskatām, ka labākais veids internetu pārvaldībai un digitālās brīvības īstenošanai būtu uh, turpināt uh, interneta pārvaldības schēmu, kas uh, internetu padarījusi uh, tik veiksmīgu, proti daudzpusēja procesu uh, izvēlēties, ko neietekmē valdības. Mēs zinām, ka Strasbūrā pagājušajā nedēļā parlaments pieņēma rezolūciju, kas vēl pastiprināja šo uh, ideju, ka labākais veids, kā pārvaldīt internetu, būtu iesaistīto pušu uh, sadarbība, uh, pilsoniskā sabiedrība, inženieri un tā tālāk. Un mēs arī uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā veicināt internetu brīvību. Ir daudz jautājumu, uz kuriem droši vien neatbildēju. Gribu jums visiem pateikt, ka ja jūs uh, jebkad vēlties eh, tikties ar mani vai kādu no manas komandas, mēs vienmēr esam gatavi runāt par šiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, un arī par citiem jautājumiem. Paldies par iespēju runāt šeit pie jums, uzstāties jūs komitejā. Paldies, vēstnieku kungs, par ierašanos, un mēs noteikti arī turpināsim ar jūs sadarboties, un, un tiksimies vēl nākotnē. colleague. Dargie kolēģi. In association with the delegation to the Sadarbībā ar eh, delegāciju eh, ar Pairam mums būs viedokļu apmaiņa ar Nikola Popovski, kas ir bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas Republikas, jeb Pairam ārlietu ministrs. Runāsim par nesnējiem notikumiem valstī, uh, un situācija Rietumbalkānos. Gribētu sveikt ārliestu ministru kungu Popovski un arī Kacimarkākis kungu. Tātad Kacimarkākis kungu, kurš vada Fairom un ES kopējo parlamentāro komiteju un delegācijas biedrus arī sveicu šeit. Uh, iestājas sarunu uzsākšana ar šo valsti uh, ir ar plašu atbalstu AFET komitejā. Protams, eh, lēmums ir jāpieņem vērtējot eh, praktiskos sasniegumus un nevajadzētu nekādus šķēršļus likt sarunu procesam. Mums ir jārisina arī nosaukuma jautājums, kas būtu tad jārot apusēji pieņemams risinājums šai problēmai. Uh, gribētu tomēr uzsvērt, ka bijusī e, Dienvidslāvijas Maķedonijas republika, tā ir arī jāveic nepieciešamās reformas, tā ir skaitā pieņemto uh, likumu īstenošanu, kas ir saistīta ar e, ES normām, cīnoties pret korupciju, uh, ierobežojot politisko ietekmi plašsaziņas līdzekļos, uh, un cits jautājums. Augstais dialogs par iestāšanos ir ļoti noderīgs šajā jomā. Mēs aicinām šo valsti es dalību saglabāt augstu prioritārajā sarakstā un uh, cieši sadarboties šajā procesā. Un tagad vārds pa Pauskungam īsai prezentācijai, un tad būs vārds kolēģiem. Uh, kas varēs izteikties. Thank you very much, Mr. Chairman. Liels paldies, eh, priekšsādātāju kungi. Deputāti kungi un dāmas, man ir liels gods būt šodien kopā ar jums un iepazīstināt jūs ar eh, situāciju bijušajā Dienaslavijas republikā Maķedonā, Nijā un tāpat arī pastāstīt par jums, kāpēc mums vajadzētu turpināt uh, sadarboties. Mēs vienmēr esam ļoti priecājušies par sadarbību ar AFET komiteju. Es ļoti priecājos par to, ko jūs tikko pateicāt. Eh, mēs tiešām eh, piekrītam jūsu viedoklim, ko esam dzirdējuši jau iepriekš. Pašlaik Mēs esam divas nedēļas pirms Eiropā domes tikšanās, kur tiks runa tieši par paplašināšanas procesu un par tēmām mm, un sarunu sadaļām, kuras var tikt slēgtas. Un eh, tad man gribētos uztvērt, ka šī iestāšanās sarunu gaita ir bijusi ļoti veiksmīga. Es domāju, jūs piekritīsiet, ka septiņus gadus mēs jau esam kandidātu valsts un, un pašlaik mēs tiešām esam gatavi sākt iestāšanās sarunas. Un tas tiešām ir nepieciešams. 2012. gads bija ļoti aktīvs. Mēs eh, tiešām aktīvi sadarbojamies ar Eiropas Savienības institūcijām un mēs esam gatavi izpildīt visus kritērijus un jau otrais tiek izteikts ieteikums sākt iestāšanās sarunas. Nu, uh, salīdzinot ar iepriekšējām uh, sarunām, ir panākts progress. Īpaši uh, šādās lietās kā tiesu sistēma tika veiktas reformas un par 12% samazināts mm, lietas izskatīšanas uh, laiks un arī tādos pašos sarežģītākajos gadījumos, kur tas ir ievil, īpaši ievilcies par 25%. Mēs arī esam uzsvēruši tiesu sistēmas darbinieku profesionalitāti. Un uh, mēs to panākam, pieņemot darbā tieslietu sistēmā tos, kas. Um, ir pabeiguši tiesnešu un prokuroru akadēmiju. Uh, Un turpmāk varēs tikai šādu, šādus cilvēkus pieņemt darbā. Lai stiprinātu vārda brīvību, mēs esam um, atcēluši kriminālu sodu par neslavas celšanu un apvainojumiem. Un um, Mēs arī īpaši sagatavojam tiesnešus, lai zinātu, kā rīkoties e, šādā situācijā, un mēs arī raudzīsim, lai tās tiktu īstenotas dzīvē. Kas attiecās uz korupciju, tad mēs īpaši panākums esam guvuši e, interešu konfliktu novēršanas gadījumos, un mēs vēlamies cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību. Uh, Un tad uh, mēs arī esam uh, panākuši to, kā minoritāšu pārstāvji tiek pārstāvēti, un tāpat arī tiek pārstāvēts parlamentā mazas etniskās kopienas. ir sagatavots arī jauns likuma projekts, ņemot vērā ECO Eh, ieteikumus attiecībā uz uh, sabiedrisko pārvaldi un uh, tiek ievērots princips par um, vienlīdzīgu pārstāvniecību. Un um, mēs arī esam ņēmuši vērā citas um, ECO rekomendācijas mēs esam sastādījuši arī uh, vēlētāju reģistru. Šāda bija tā prasība. Esam reformējuši Centrālo vēlēšanu biroju. Bez tam mēs arī esam reformējuši darba tirgu, uzlabojuši uzņēmējdarbības vidi un pašlaik mēs īpaši esam pievērsušies tam, lai atvieglinātu um, globālās finanšu krīzes sekas mūsu valstī. Un, um, kā jūs zināt, Šogad mēs sākām augsta līmeņa iestāšanās dialogu ar komisiju, un tās pozitīvi ietekmēja reformu dikon, ek, dinamiku. Mums Skopjē bija trīs iestāšanās sarunas, tajās piedalījās arī komisārs Fīle. Un e, šis dialogs ir ļoti svarīgs instruments, taču tas nevar aizstāt tiesisko procesu, kas ir iestāšanās sarunas. Uh, Mēs noteikti nopietni strādāsim, lai izpildītu Kopenhāgenes kritērijus un izpildītu arī komisijas rekomendācijas, kas tika saturētas šī gada progresa ziņojumā. Mēs arī pieņemsim eh, darbības plānu, lai uzsāktu iestāšanās sarunas. Un Mēs uh, centīsimies izpildīt iestāšanās procesa nosacījums. Jautājums, kas ir īpaši svarīgs, ir attiecības ar mūsu kaimiņiem. Geogrāfiski mēs atrodamies pašā balkona centrā. Un, protams, ir ļoti svarīgi, kādas ir mūsu attiecības ar kaimiņiem. Mēs vēlamies radīt partnerattiecības ar kaimiņiem, uh, Kaut arī tas ir ļoti sarežģīti. Mēs bilaterāli vēlamies strādāt arī reģi, reģionālā līmenī un arī ES līmenī. Mēs esam ļoti daudz jau darījuši. Un vēl vairāk mēs darīsim arī nākotnē. Mēs esam pilnībā noslēguši visus uh, robežlīgumus. Es zinu, ka jums tas var izklausīties uh, nenozīmīgi, bet Balkānos e, šāda situācija ir tiešām ievērojams panākums. Mēs esam gatavi būvēt visai Eiropas e, transporta koridorus gan no dienvidiem uz ziemeļiem, gan austrumiem rietumiem. Un esam gatavi sadarboties ar visiem saviem kaimiņiem. Runājot par mūsu attiecībām ar Grieķiju. Ļaujiet man skaidri runāt. Mēs vēlamies doties uz Eiropas Savienību plecu pie pleca ar Grieķiju. Mēs esam nākuši ar ļoti daudziem bona fide priekšlikumiem. Mēs esam pozitīvā veidā atbildējuši uz Grieķijas saprašanās memoranda piedāvājumu. Mēs tiešām esam iesaistījušies uh, pārunās ar uh, vidutājiem, un mēs tiešām vēlamies rast risinājumu, kas ievērotu demokrātiskos procesus un starptautisko likumdošanu, ko nosaka apvienoto nāciju rezolūcijas. Arī starptautiskā tiesa starptautiskās tiesas viedoklis ir jāņem eh, eh, vērā, jo ir jāievēro eh, mūsu tiesības un cilvēktiesības. Tad, ja mēs runājam par Bulgāriju, tad mums ir kopīgas intereses. Es domāju, ka mums vajadzētu vēsturi esāt vēsturniekiem, un es uzskatu, ka mums jau ir ļoti labs juridiskas ietversts tam, lai sadarbotos mūsu tautas. Mums ir jānosūta skaidrs signāls gan mūsu bulgāru draugiem, gan arī visiem citiem, kas atbalsta mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā. Lēmums uzsākt iestāšanās eh, sarunas uh, būs viens no lielākajiem ES lēmumiem, kopš Bulgārija kļuva par dalību valsti, un mēs ceram, kā labs kaimiņš un kā valsts, ar kuru mēs vēlamies uzturēt lieliskas attiecības, tas tikai palīdzēs mums būt draugiem. Tad vēl es vēlētos uzsvērt, kā mēs esam uh, reģionā sadarbojušies. Protams, mēs esam bijuši prezidējošā valsts Balkānu sadarbības konferencē. Un visas valstis, kas atrodas Balkānu reģionā, skatās ar cerībām uz Eiropas Savienību. Pilnīgi noteikti uh, Eiropas Savienība, kas ir droša un plaukstoša, nodrošina arī mūsu valsts uh, uzplaukumu. Es gribētu arī uzsvērt, ka dalība Eiropas Savienībā ir eh, apvienojošs faktors. Es nedomāju, ka Faram ir kaut kas ekskluzīvs man šķiet, ka visas kandidātu valstis un potenciālās kandidātu valstis to varētu atzīt. Un es esmu pārliecināts, ka uh, uh, iestāšanās sarunu uzsākšanai būs daudz pozitīvu efektu. Tas padarīs reformas ar vien spēcīgākas un um, labi atsauksies uz visu reģionu. Tas noteikti veicinās Balkānu integrāciju. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka tas radīs labvēlīgu atmosfēru, lai ar Grieķiju atrisinātu problēmas par mūsu valsts nosaukumu. Es domāju, ka reizēm mēs esam uh, risinājuši krīzes situācijas, bet nu tagad ir laiks eh, ķerties pie strateģiskiem risinājumiem un pie strateģiskas domāšanas. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, atskatoties uz pagātnes paplašinošanos. Mums ir jārada vide, kurā tiek meklēti risinājumi domstarpībām. Paplašināšanās vēsture parāda, kā bilaterālā veidā var radīt pozitīvo enerģiju, kas ir nepieciešama. Mums ir nopietni jāstrādā. Un uh, es gribu jums pateikt, ka eh, Fārum ir visieinteresētākā, lai atrisinātu jautājumu par valsts nosaukumu. Un mēs nebalstamies uz abstrakcijām, mēs uzsveram aspektus, kas ir ļoti svarīgi reģiona drošībai un stabilitātei mūsu kopietnai nākotnei. Maķedonijai, Maķedonijas vienīgā alternatīva ir tiekties uz ES eh, dalību, un to mēs arī esam darījuši pēdējo gadu laikā. Tas ir ceļš, kas tiek atbalstīts viscaur. Uh, jo iedzīvotāji vairāk nekā 90% atbalsta mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā, un tas ir skaidrs atbalsts. Šogad Eiropas komisija ir atkārtoti aicinājusi visas dalībvalstis uzsākt iestāšanās sarunas un es esmu drošs, ka ieguvumi būs ne tikai Maķedonijas pilsoņiem, bet visām dalību valstīm. Es arī esmu dzirdējis, ka šis nav īstais brīdis, lai paplašinātos. Mēs ļoti labi saprotam, kādas grūtības e, ekonomiskā krīze rada Eiropā, jo mēs atrodamies šajā pašā tirgu. Uh, un arī mēs ciešam no krīzes sakām. Tomēr vislabākā investīcija šajos eh, grūtajos laikos ir turpināt Eiropas Savienības paplašināšanu ar Balkānu valstīm. Un es domāju, ka ir jāsako šai līnijai un jāsako tām, ko mēs bijām izlēmuši pirms krīzes. Nobel miera prēmija tikai parādīja to, cik svarīga ir Eiropas Savienības loma, lai nodrošinātu mieru un apvienošanos. Tāpat ir ļoti svarīgi, uh, lai Eiropas Savienība parāda, kā tā spēj vienot Balkānu valstis, uh, Te runa ir par Eiropas Savienības ticamību, ja tā nespēja apvienot pat savu reģionu, tad jautājums ir, kā tā spēs risināt situācijas kaut kur citur. Mums Balkānos, protams, ir jāveic reformas, par to nav runas, taču es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir jāskatās uz to, kādi ir eh, katras valsts nopelni. Protams, ka tās valstis, Eiropas Savienības dalībvalstis, kas atrodas Balkānu reģionā, ir visvairāk atbildīgs par to, kāda situācija būs Balkānos, un tās arī būs pirmās ieguvējas no mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā. Es jau decembrī uh, teicu, ka uh, Grieķija ir visvecākā Eiropas Savienības dalībvalsts mūsu reģionā, un es ceru, ka um, viņi mums sniegs savu atbalstu, un 2014. gadā mēs beidzot varēsim e, kaut ko nopietni izdarīt. Es vēlētos citēt Winstonu Čērčilu, kurš teica, ka uh, uh, cilvēku lielumu parāda viņa atbildība. Nu, un mēs esam gatavi radīt vidi, kurā ik viens justos ērti šajā procesā, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka pēc īsa laika mēs varēsim parādīt, kā mēs esam pieņēmuši pareizos lēmumus. Mums ir šī kopīgā atbildība, mums ir kopīgā nākotne, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, lai turpinātu Mm, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas apvienošanās nāks par labu gan Balkāniem, gan Eiropas Savienībai. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you, Ms. Minē. Paldies, Papauska kungs. Tagad došu vārdu Kacimarkākas kungam. Kurš ir delegācijas vadītājs? Uh, of. Paldies, priekšsēdētāji. Ar no manas puses kā līdz priekšsēdētājs kopīgajai delegācijai Gribētu vispirms sirsnē pateikties par labo sadarbību ministriem Papavskim un arī mm, vēstniekam Nepaucovam teikt paldies. Ar viņu mēs arī ļoti labi sadarbojamies. Vispirms es gribētu jūs sveikt, jūs ļoti profesionāli visu izklāstījāt. Un jūs tos arī ļoti profesionāls. Kā jūs ekonomikas un finanšu krīzes laikos uh, cīnāties pret krīzi? Tas ir apbrīnojami. Un uh, ko es uzskatu par īpaši svarīgu, kā iedzīvotāji, varam kā 90% paliek uz Eiropas ceļa. Tas ir lieliski, un tā ir milzīga atšķirība no noskaņas daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti skaidri jāsaka. Tas ir saistīts arī ar jūsu politiku. Mēs esam apmierināti ar reformu panākumiem. Tas ir arī tas, kas ir lasāms mūsu ziņojumos. Pirms kādu laicību ja mums bija diskusija ar komisiju. Mēs eh, visu laiku eh, tiekam ļoti draudzīgi un labi sagaidiet, kad mēs eh, apmeklējam mūsu kolēģus no Fairam. Un mēs ļoti lielu vērību piešķirām augsta līmeņa uh, sasniegumu dialogam, jūs teicāt, ka tā, tā, tas nav nekāda nu aizstājēja uh, dialogs, tam ir sava nozīme, un tas ir rūpējies arī par uh, dinamiku, par uh, augstāku motivāciju, gribētu teikt, gan Eiropas Savienības pusē, gan arī jūs pusē. Vēlos uh, pieminēt uh, Arifi kundzes uh, ministru prezidenta vietnieces ieguldījumu, kas aktīvi, viņi aktīvi piedalās šajā procesā. Protams, tas paliek eh, izaicinājums, gribētu to pieminēt. Mēs pieņemam zināšanai progresu tiesiskas valsts jomā, bet eh, ļoti daudz, kas ir vēl jādara tieslietu un administrācijas jomā. Tieši pagājušā gadā tika sasniegts liels progress. Cīņa pret pr eh, korupciju, tur vēl ļoti daudz, kas jādara. Bet tā nav parādība, kas ir tikai jūsu valstīm mediju preses brīvība pirms viena gada bija ļoti sarežģīta situācija. Mēs atklāti par to diskutējām, un šis atklātais dialogs kopā ar jums eh, noved pie tā, ka tika iedibināti apaļa gauda diskusijas. Arifi kundze, ministru prezidenta vietniece, ļoti aktīvi šeit arī ir strādājusi, un mēs ar lielu prieku varam konstatēt, ka šie apaļā galdi starp mediju pārstāvjiem un valdību ir uh, sasnieguši panākumus. Jūs runājat arī par to, par uh, Afrikt uh, līkumu. Tas ir ļoti svarīgi, uh, lai novērtētu, kā tautas grupas satiek savā starpā. 2012. gadā, šajā gadā, ir uh, bijuši tādi arī diezgan ievērojami notikumi, divi notikumi, bet varbūt tos nevajadzētu pārāk augsti interpretēt, pārāk uh, ieinterpretēt, tur sazin, ko ir bijuši arī konflikti starp eh, etniskajām grupām, ir bijusi arī vardarbība, bijuši arī ievainotie. Pagājušajā nedēļā, pagājušajā sestdienā bija karogu dedzināšanas notikums. Tas ir arī signāls, ka diagnoz, eh, ka dialogs un Afrika. Um, eh, nolīguma īstenošanu un tā, ka tur ir problēmas. Gribētu izteikt divus uh, eh, komentārus par kaimiņattiecībām. Protams, um, paliek uh, neatrisinātā nosaukuma jautājums, tas ir šķērslis. Pirms kādu laiciņu bija arī tāds brīdis, ka bija, eh, ka jums, ministra kungs, un jūsu uh, kolēģi Atēnā bija apmaiņa ar vēstulēm. Tas ir svarīgs sākums. Bet mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai iespējams konfliktu novest pie risinājumu, kas attiecas uz kaimiņu attiecībām ar Bulgāriju. Par to jāsaka, ir mainījusies noskaņa un viedokļi mūsu delegācijā, bet arī diskusijās šeit komitejā attiecības ar Bulgāriju ir arvien vairāk, tur ir traucējumi. Tādēļ mēs vēlamies vispār pievērst mūsu uzmanību un lielāku uzmanību pievērst tam, lai dialogs ar Bulgāriju būtu pozitīvāks, lai tas būtu virzīts nākotnē, labāks integrācijas virzienā. Gribētu teikt paldies Ričardam Havitam, referentam, ar kuru mēs eh, pastāvīgi ārkārtīgi labi sadarbojamies. Viņš ir ļoti labs un liels ceļotājs, un viņš ir labs draugs arī iestāšanās procesam un eh, viņai jūs atradīsiet spēcīgu partneri, un mēs kā delegācija priecājamies, ka mēs ar viņu ļoti labi cieši varam sadarboties. Izniegs, paldies, priekšētātā kungs. Yes. Jā, kolēģi, mums ir mazāk par 25 minūtēm atbildēm un jautājumiem. Un ir tik daudzi kolēģi sarakstā. Tātad lūdzu izsakieties ļoti īsi. Un pirmais sarakstā ir Salfrankas kungs. Jums vārds. Gracias, senor presidente. Eh, bienvenido, ministro Popovski. Es pateicos Popovski kungam par reformām, ko jūs esat veikošie tieslietās, un jūs jau zināt, kāda ir šī parlamenta nostāja. Mēs zinām, kādas reformas ir atbalstījusi Eiropas Savienība. Šodien no rīt mums bija diskusija arī ar ASV vēstnieku par uh, ekonomisko krīzi pasaulē, par uh, arābu pavasari, par gazas sektoru, par uh, Irānas uh, kodolieroču problēmu, bet es uh, nevis gribu jums uzdot jautājumu, bet gan izteikt komentāru kā ir iespējams, ka šajā 21. gadsimtā, kur ir tik daudz dažādu izaicinājumu, mēs nespējam vienoties par jūsu valsts nosaukumu. Uh, Jūs izteicāt, ka jūs esat gatavi par to runāt, un es domāju, ka arī Grieķija, kā Eiropas Savienības dalība valsts un vēl ar o, ANO atbalstu spēs atrisināt šo konfliktu, jo tas ir visu interesēs. Tā ir viena no Eiropas Savienības strateģiskajām interesēm, un tas ir arī pašas Grieķijas interesēs. Es, ministra kungs, jau grib, jums gribēju to pateikt, jo mums reizi par visām reizēm ir jādara gals konfliktam, kurš jau ir pārāk ilgs. Uh, eh, Mr. Howitt. Howita kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Man vienmēr ir liels prieks eh, uzņemt Paposko kungu šeit komitejā. Mēs regulāri tiekamies. Uh, Un kā Kacimar Kakas kungs teica, tad mēs tikāmies ar citiem cilvēkiem arī no valsts un regulāri to darām, un ir liels prieks, ka varam to darīt. Tā kā daudz laika nav priekšsēdētāji, es vienkārši gribētu pateikt protokolam, ka es atbalstu um, to, kas ir pausts ziņojumā, proti, ka padomē jāsāk sarunas un jānosaka datums. Gribētu tikai teikt savu Frankus kungam. Uh, Jā, protams, šogad uh, Fīls kungam uh, viņš ir izdarījis centienus panākt uh, citus, uh, tātad panākt kaut ko uh, sarunās, un es personīgi to atbalstu. Un uh, Es gribētu tātad pateikt, ka es uzklausīju pa Pausku kungu ļoti uzmanīgi, un viņš ļoti kaismīgi aprakstīja to, ka viņš atbalsta e, es paplašināšanos, un tas ir patiesībā arī mūsu uzdevums atbalstīt paplašināšanos. Un gribēju vienkārši uh, izteikt cieņu Kopas kundzei, kas bija mūsu referents šajā jautājumā, un kā viņa skatīja jūsu valsts situāciju, um, runājot par paplašanāšanās procesu, un uh, mēs šo formulējumu arī pieņēmām parlamentā, un tā bija ļoti tāredzīga pieeja. Paldies tātad Kopas kundzei par to. Augsta līmeņa iestājas eh, dialogs noteikti palīdzēs valstī, bet eh, es saprotu, ka eh, pātrinājums ir tāds īslaicīgs, vai ārlietu ministra kungs piekrīt, ka situācija ir mainījusies. Un 10. decembra lēmums būs ļoti svarīgs. Papausku kungs, vai jūs atceraties, kad Zviedrijas ārlietu ministrs Kalas Vils ieradās Skopjē un teica daudz ko no tā, ko tikko teica Sala Frankas kungs un uh, salīdzināja situāciju ar citām Balkānu valstīm? Un tad parādījās jautājums, vai ir nepieciešama vārdarbība pirms Eiropas Savienība iejaukties, un es atbalstu Bildkungu teikto, un varbūt eh, Papauska kungs varētu pastāstīt par savu reakciju šo paziņojumu. Un vispēcot, gan tiekoties ar premjeru, un arī Papauska kungs eh, to minēja, proti, ka ir gatavība darīt uh, kaut ko vairāk nākotnē, ievērot saprašanās memorandu ar Bulgāriju. Tas tika teikts, dzirdu cīniskus komentārus Briselē, ka pasākumi, kurus veic Skopje, drīz beigsies, un tad būs atgriešanās pie iepriekšējā ceļa. Vai uh, ministra kungs varētu to komentēt? Mrs. Kopa. Kopas kundze, lūdzu. Uh, want... Priekšsēdētāji, es gribētu sveikt Papausku kungu. Vienmēr liels prieks ar viņu tikties un viņu uzklausīt šajā komitejā. Mans jautājums attiecas uz lietu, ko jūs pieminējāt. Grieķijas priekšlikums par saprašanās memorandu. Man prieks, ka jūs vēstulē apliecinat, ka ir jāstiprina sadarbība ar Grieķiju, jāuzlabo attiecības, bet eh, gribētu saņemt skaidrojumu, vai jūs pieņēmāt Grieķijas priekšlikumu, ja jā, kad jūs sagaidāt, ka sāksies attiecīgās sarunas, ja nē, kāpēc nē? Vai jūs eh, neticat, ka Skopjas un Atēnu memoranda pārakstīšana varētu veicināt uh, nosaukumu jautājumu atrisināšanu? Mr. Kirilov. Kirilov kungs. Uh, I have, uh... Man ir eh, pāris jautājumi un daži novērojumi. Pirmkārt, nesen es tikos ar jūsu iepriekšējo ministru, un es viņam pirms dažiem gadiem, laikam pieciem gadiem, atgādināju un jautāju viņam šajā komitejā, kāpēc uh, ir šī netolerants pret pilsoņiem vairumu, kas pieņem dubulto Bulgārijas pilsonību. Un viņa atbilde bija, ka tās ir pagātnes paliekas. To es viņam jautāju un pajautāšu to jums, cik ilgi tas tā turpināsies, jo daudzi no viņiem ir eh, Bulgārijas izcelsmes un viņi saskars ar diskrimināciju jūsu valstī. Otrakārt apmēram pirms nedēļas šeit notika uh, konference par mūsu neseno vēsturi. Tā ir mūsu nesenā vēsture. Un uh, tas ir cilvēks, kas uh, rakstīja dzēju bulgāru valodā. Un tā ir pazīstama visā pasaulē. situācija bija tāda, ka Vapcārava nošāva Bulgāri un tagad pasludina to par viņu par Bulgāru. Tas ir pretrunā visiem jūsu paziņojumiem, ka jūs uh, vēlties šo dialogu veidot. Lūdzu atbildiet šim jautājumiem. Kolčev kungs. Paldies, priekšsētātāja kungs. Ministra kungs, sisnieks veicam pie mums komitejā. Es vēlos pieminēt ne tikai labās attiecības ar Bulgāriju, jo Bulgārija vienmēr ir atbalstījusi varam uh, un arī varam tautu integrācijas uh, ceļā uz Eiropas Savienību, bet būtiska ir uh, šīs problēmas kodos būtībā. Līdz 44 gadam jēdzieni Maķedānija un Bulgārija, tie bija tā kā sinonīmi. Tikai pēc tam komunistiskā internacionāla veica mēģinājumu abas eh, nācijas eh, nošķirt. Un tas arī izdevās. Es ceru, ka politika, diskriminācijas politika un eh, tolerants trūkums, kas Skopijai tagad valda, izbeigsies. Jūs teicāt, ka jūs neko nesat dzirdējis par Bulgāru diskrimināciju Maķedonijā, es jums iesaku doties pie šiem cilvēkiem, satikt viņus. Viņiem ir bail, viņi baidās pat no tā, ka viņiem ir bulgāru uzvārdi. Miroslavs Rezinskis, piemēram, viņš tika nosodīts procesā, kas bija no gaisa grābts Maķedonijā tikai tādēļ, ka viņš teica, ka viņš ir Maķedonijas bulgārs. Mēs uh, redzējām, ka starp Tito komunistisko Dienvidslāviju un pašreizējo ideoloģiju Skopjē nepastāv liela atšķirība, un tas ir ļoti žēl. Bulgārija neliks akmeņus uh, Maķedonijas ceļā uz Eiropas Savienību, bet tas, par ko es runāju, ir jautājumi, ko ne Sofijā, ne, Briselē nevar atrisināt. Jūs teicāt, ka atstāsim vēsturi vēsturniekiem, bet to jau jūs nedarāt. Jūs eh, izmantojat vēsturi, lai veidotu nacionālo identitāti, kas ir provokatīva attiecībā pret Bulgāriju. Un noslēgumā jūsu spīgais teica kaut ko ļoti negatīvu par uh, Maķedoniju, par Maķedonijas kaimiņu valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, vai jūs arī uzskatāt, vai jūs viedoklis tāds pats, un ko jūs domājat par nolīguma parakstīšanu par 99. Eh, gadu? Ja jūs neizteiksieties ātri, tad mēs varam nesaņemt atbildes no ārlietu ministra Papauska. Pajauns kundze, un tad Lunačekas kundzes, kundze, un pārējie lūdzu izsakieties īsi. Fajons kundze. Jūčīn, hvala ministru Popovskamu za izčerpno um, poročilo. Paldies, Papauska kungs, par jūsu ziņojumu, par jūsu teikto. Es neiedziļināšos detaļās, mēs jau uzklausījām kolēģi teikto. Es ceru, ka jūs turēsiet savus solījumus attiecībā uz Bulgāriju un ceru, ka Nākamgad eh, tiks atrasināts jautājums par nosaukumu ar Grieķiju. Kolēģi minēja korupciju, bet es gribētu pievērsties citām lietām, proti patvarumu meklētājiem, kuri pamatu fairam sakojoši jautājums. Ko dara jūsu valdība, lai ierobežotu šo patvarumu meklētāju plūsmu? Kā jūs zināsiet, Tad EP uh, eh, labēc šobrīd diskusijas par uh, īslaicīgo uh, iesaldēšanu šim režīmam un, un dalība valstis varētu prasīt šādu iesaldēšanu Serbijai, Fēram un Melnkalnei. Un, eh, cik es zinu, tad tie ir ne tikai minoritāšu pārstāvi, bet arī jaunieši, kas nekad nav strādājuši un cer atrast darbu ārzemēs. Ko jūs eh, varat darīt attiecībā uz turisma aģentūrām, kuras joprojām pārdod eh, biļetes un palīdz cilvēkiem pārvākties uz rietumiem? Uh, uz ārzemēm. Ko mēs e, šeit rietumos varam darīt, lai e, ierobežotu šo straujo e, migrantu plūsmu no jūsu valsts, jo liela daļa cilvēku tā ir problēma. Un Zviedrija un Vācija nevēlas ieviest šo sistēmu. Varbūt mēs par to kaut ko varētu dzirdēt. Paldies! Luneček. Thank you, President. Lunačekas kundze, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos zaļo vārdā Popovsku kungu sveikt mūsu sanāksmē. Vispirms es vēlētos pateikt, ka mēs esam pār to, ka ir jāsāk uz iestāšanās pārunas ar Maķedoniju, un es e, tiešām ļoti e, nožēloju, ka Grieķija ir. Um, likusi šķēršļus tam. Un Tas tiešām nav o, Eiropas Savienības garā, ja tiek uh, bloķētas iestāšanās sarunas no vienas dalību valsts puses. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, ka um, jūsu valstī etniskās attiecības nav tik labas, kā tām vajadzētu būt, maigi izsakoties, un uh, jums ir jārada nosacījumi, lai to atrisinātu. Jau no bērna kājas tas ir jāmaina. Tāpēc jautājums ir, ko jūs darāt bērnu dārzu līmenī, lai būtu vairāk starpetnisku skolu, starpetniskas izglītības, kas tiek darīts mācību grāmatu sakarā, um, vēstures grāmatu sakarā, jo, ja jūs gribat uh, savas valsts identitāti izveidot, tad jums ir jāzina, kā jūs to darīsiet. Un otrs jautājums ir par geju, lesbiešu, transseksuāļu tiesībām. Um, Maķedonija ir izslēgusi e, e, jēdzienu seksuāla orientācija no savu mm, a, preddiskriminācijas likuma. Un es domāju, jūs varētu paskatīties uz, ko, uz to, ko dara jūsu kaimiņu valsts Melnkalni. Jūsu pilsoņiem ir jādzīvo bez bailēm. Paldies, uh, Krizogalas kungs! Paldies, priekšsēdētājiem. Runāšu īsi. Trīs jautājumi ir tie, ko vēlos uzdot. Pilsoņu loma, sabiedrības loma jau ir ļoti būtiska. Būtiska, lai stiprinātu demokrātiju un veidot attiecības starp dažādām etniskajām grupām, bet arī citām valstīm. Vai jums ir kaut kādi plāni par pilsoniskās sabiedrības eh, veicināšanu Fairom? Otrs punkts Jūs pieminējāt tematus eh, iestāšanās procedūrā, bet jūs to nepieminējat. Jūs varbūt varētu prezentēt mums stratēģiju par vides aizsardzību Eiropas Savienības vides politikas ietveros. Treškārt, protams, ka Grieķijā pagātnē ir izdarījis daudzas kļūdas, eh, mēģinot eh, veidot tādu kombinētu kopīgu vārdu ar jūsu valsti. Vai jums ir kaut kāds laika grafiks, līdz kuram būtu skaidrs, kā kopīgais nosaukums tiks eh, pieņemts. Vai jums kaut kāds plānojams vienicities, kā jūs mēģināt šo mērķi sasniegt? Nenski. One minute. Lenskis kundz, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi. Manas valsts ārlietu ministre, kad uh, Pirms desmit gadiem tika parakstīts paziņojums. Es toreiz parakstīju šo paziņojumu, un es arī ļoti labi pazīstu Maķedāniju. Es gribētu ministram Papovskim jautāt, vai viņš personīgi aktīvi rīkotos, lai attiecības ar Bulgāriju tiktu uzlabotas, lai Maķedonijas pilsoņi, kuriem ir arī otrā pilsonība, proti Bulgārijas pilsonība, lai viņa tiesības tiktu ievērotas. Piekrīt Lunāčekas kundzē. Ja visas Balkānu valstis būs Eiropas Savienības dalību valstis, tad būs daudz mazā problēmu. Lunāčeks kundze, mēs no otras puses arī zinām, ka Eiropas Savienība ievēro noteiktus principus un noteikumus. Un šīs vērtības, Eiropas vērtības mums ir ļoti svarīgas. Ministra kungs, jums ir piecas minūtes, lai atbildētu. Un jums ir jābūt tiešām uh, supermēnim. Nu, es uh, neredzu citu iespēju, kā atbildēt uz jautājumiem, tos sagrupējot. Pirmām kārtām pašreizējā situācijas pievienotā vērtība. Ja mēs uh, sākam iestāšanās pārunas un ja mēs nesākam. Galvenokārt jautājumi, kas e, radās par kriterijiem, par to, lai uzlabotu kaimiņa attiecības, e, ir saistīti ar to, ka iestāšanās sarunas ir labākais instruments, lai varētu šos jautājumus atrisināt pozitīvā veidā. Visos gadījumos, kad ir bijuši šādi sarežģīti jautājumi iestāšanās procesa laikā, tie arī ir atrisinājuši. Un, um, tādā veidā un jūs pamudināt valsti atbilst Eiropas kritērijiem. Mums ir uh, situācija, uh, kur pašlaik uh, darbojās asociācijas un stabilizācijas nolīgums. Šajā formātā jums ir apakškomitejas, kas nodarbojas ar dažādiem jautājumiem, piemēram, tiesiskums un tieslietas, vide, ekonomika, un pašlaik mēs esam situācijā, kur lielākā daļa šo apakškomiteju vairs nezin par ko runāt, tādēļ, ka mēs vairs neesam kandidātu valsts, bet vēl neesam uzsākušas iestāšanas sarunas, un līdz ar to, nu, īsti vairs nevar nākt klajā ar kaut ko jaunu. Ja mēs nesākam iestāšanās pārunas, tad šīs apakškomitejas vairs nezin, ko darīt tad turpmākajās sanāksmēs. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības lēmuma pieņemšana ir balstīta uz krīzes risināšanu. Ja jums ir krīze, tad jūs to e, risinat un jūs skatāties, kā darīt. Bet es savukārt piedāvāju strateģisku domāšanu. Jā, protams, mums ir nepieciešams izdarīt e, vēl vairāk reformu, un mēs to noteikti arī darīsim. Bet Mēs jau kā septiņas, val, septiņas gadus esam kandidātu valsts. Un tas, ko mēs esam šo septiņu gadu laikā izdarījuši, vispār ir gandrīz brīnums. Neviens nav izdarījis tik daudz, kā mēs Un tagad mums ir beidzot jāsāk uh, iestāšanās pārunas. Mēs esam tik labs kandidāts, ka jūs negribat mūs zaudēt kā kandidātu, bet nu, tas ir uh, slikti. Mēs gribam pāriet pie nākamā posma, kur mums būs iespēja veikt lielākas reformas. Nākamais elements starpetniskās attiecības. Uh, Un šo jautājumu mēs vēlētos eh, saistīt ar eh, dubultpilsonību par cilvēkiem, kam ir gan Maķedonijas, gan Bulgārijas pilsonība. Atvērtā Eiropas telpā jūs esat, mēs, jūs paši esat tie, kas izlemjat, kādas valsts pilsonis jūs jūtaties, un valsts tikai var tam dot kaut kādu, to, to palīdzēt noformēt. Varbūt, ka Maķedonijas situācija ir visļaunākā tādēļ, ka mēs cīnāmies ar. Es domāju, ka ja mēs būtu Eiropas Savienības locekļi, tad mums nebūtu e, vispār jautājumu par diskrimināciju. Visās valstīs ir jāpiemēro likumi, Un es nezinu, vai ir va nepieciešams sajaukt uh, korupciju ar robežu situāciju un tad uh, vēl pēc tam visam piejaukt pilsonības jautājumu. Es domāju, ka tas būtu jūsu pašu interesēs mūs uzņemt. Ko mēs varam darīt? Man šķiet, ka es jau pietiekami skaidri izteicos. Mēs ļoti nopietni jau strādājam pie reformām un mēs cenšamies tikt galā ar Grieķiju, kurai nepatīk, ka ziemeļos tā ir valsts, ko sauc par Maķedonijas republiku, un tāpēc viņi bloķē iestāšanās pārunas. Nu, mēs te varam balstīties tikai uz tiesiskumu. Te ir nolīgums, eh, kas stājās spēkā 95. gadā, kurā tiek nosacīts, kā sauc šo valsti, un mums vajadzētu to izvē, ievērot. Mēs esam parakstījuši saprašanās memorandu, tas, protams, pa satur mm, mm tādu vienpusēju skatījumu, mm, bet, nu, mēs centīsimies ņemt vērā punktus, kas nav šķeļoši, un mums ir arī jāatspoguļo realitāte, un es varu tikai pateikt, ka Maķedonijai nav nekādu teritoriālu prasību, mēs nevēlamies mainīt robežas, mēs neapdraudam nekādā veidā savus kaimiņus. Un uh, realitāte ir jāņem vērā tad, kad mēs parakstām nolīgumus un kad mēs sūtam viens otram uh, kaut kādus signālus. Mēs, protams, ievērosim savas apņemšanās arī attiecībā uz Grieķiju, arī uh, bilaterālos uh, nolīgumus, ko mēs parakstījām ar Bulgāriju, vai ir jebkuru citu valsti ar kuru mums ir bilaterālas attiecības. Kā ir iespējams uzlabot situāciju? Man liekas, ka uh, Sala Frankas kungs to pieminēja. Es uh, domāju, ka būt par dalību valsti tas mums uh, nāktu ļoti par labu. Un Maķedonijas pozīcija ir, ka mūsu augstākā prioritāte ir atrasināt to galveno šķērsli, kas ir mm, pašlaik ceļā tam, lai mēs iestātos NATO. Un um, iedzīvotāji atbalsta iestāšanos. Mēs vēlamies justies kā dalība valsts. Mēs vēlamies sākt arī iestāšanās pārunas attiecībā uz NATO. Taču Es gribētu teikt, ka pieturoties pie šīs loģikas, mums vajadzētu koncentrēties uz um, to, ka vēl nav atrasināts uh, vārda jautājums. Mums nav viegla veida, kā to atrasināt. Mums ir jāaiziet cauri iestāšanās procesam, kas ir 35 nodaļas. Un e, jūs, kā Eiropas parlaments, varat mūsu dzīvi padarīt vienkārši neizturāmu, ja mēs neizpildīsim visu, kas mums ir jādara. Mēs vienkārši vēlamies, lai mums tiek dot uh, e, svienlīdzīgas iespējas Ir ļoti grūti izskaidrot uh, pilsoņiem, ko mēs darām. Visvienkāršākais veids ir nedarīt neko un vienkārši prasīt, lai mēs pildām kritērijus, bet tas nav, tā nav pareizā pieeja. Šogad, eh, kopš Maķedānija kļuva par kandidātu valsti, ir, ka mums tiešām ir beidzot jāsāk iestāšanās sarunas. Un Kirilova kunga, kā arī citu deputātu komentāri par Maķedoniju un uh, Bulgāru vajāšanu. Es neesmu vēst, vēsturnieks. Es nevēlos runāt par vēsturi šeit, tāpēc mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, kā ar vēsturi nodarbojas vēsturnieki. Un nejauksim šīs lietas ar iestāšanās procesiem. This should not be the case that we should compromise the future. And that is the most important element. Uh,